ka tādējādi mēs varētu grozīt šo ziņu. Paldies Jensens kundz no Liberāļu demokrātu grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu jūs sveikt ar jauno amatu. Ir lieliski, ka vienreiz priekšsēdētājs sāk sēdi laikā. Alde pozīcija ir ļoti līdzīga abām iepriekšējām grupām, arī Količeka kunga pozīcijai. Šodien mēs runāsim par TNT transporta tīkliem un par to, ka komisija lietos 500 vēl papildus miljonus, kas ir ekonomikas atvesļošanas plānā ir skaidrs redzams, ka ir ļoti daudz projektu, kas mums padomā, un nav pietiekami daudz finansējuma. Es domāju, ka mums tiešām stingri jāietur līnija paturēt tos līdzekļus, kurus Eiropas komisija savulaik piedāvāja uh, kā minimāls, ko viņš šobrīd piedāvā kā minimālos līdzekļus. Man satrauc tas, kas notiek Eiropas aviācijas drošības aģentūrā. Mēs vēlamies paplašināt šīs aģentūras darbības jomas, un tāpēc ir nepieciešams arī vajadzīgais finansējums. Jo savādāk. Mm, aģentūra netiks galā ar saviem uzdevumiem. Alde grupa uzskata, ka transporta politikai un pasažieru tiesībām jābūt cieši saistītām, un visai šai te aģentu, visam šim aģentūru tīklam ir jābūt pietiekam spēcīgam, un tādējādi provizoriskajā budžeta projektā arī jāatspoguļojas finansējumam. Šobrīd nav nekādu pilotu projektu, kurus mēs e, pieteiktu. Mums vajadzētu par tiem padomāt transporta komitejā. Agrāk mums tas veicies ļoti labi. Problēma ir tāda, ka procedūra ir ļoti sarežģīta. Grozījumi ir jāiesniedz tagad šai, šim ziņojumam, pirms mēs dodamies vasaras atvaļinājumā, lai tos varētu iztulkot līdz septembrim, tad mēs varētu debatēt par tiem. Es domāju, ka mums šoreiz varbūt e, nebūs pietiekami daudz laika iesniegt daudz grozījumus. Eh, zaļajie atbalsta projektu dzels priekškara taka. Alde grupa atbalsta šo projektu. Mēs esam uh, sadarbojušies ar Krāmeru kungu, kas ir šīs idejas autors. Tas viens no pilotu projektiem, kas uh, mums šķiet aizstāvišanas vērts. Paldies, Jensens kundz. Jā, deputāti, sekretariāts jums ir izdalījis dokumentus par transportu un turismu komiteju. Uh, un arī Eiropas komisijas dokumentu par saistītajām lietām. Ma Mihaila Krēmera, Maikla Krēmera dzels priekškara taka ir arī viens no dokumentiem, ko jūs esat saņēmuši. Tas ir viens no svarīgākajiem dokumentiem, manuprāt. Līdz ar to es varu aicināt pašu šīt, šīs te idejas autoru Krēmera kungu. Paldies priekšsēdētāji par komplementiem! Es esmu ļoti priecīgs, ka Alda atbalsta manu ideju. Tāpat arī, ka citi atbalsta to. runājot par TNT transportu, mēs runājam, ka uh, tas nav vienīgais, kas ir apdalīts šajā gadījumā, bet arī daudz citi transporta veidi. Eiropas Savienībā finansējums TNT tīkli ir, projektā ir jāgūst arī 11 veloceliņiem. Daži domā, ka šādas veloceliņas var ierīkot bez finanšu līdzekļiem. Tālāk, ka, agrāk jau šāda situācija ir pieredzēta. Eiropas parlaments vēlējās palielināt līdzekļus šī sasaukuma laikam līdz 2013. gadam par 20 miljardiem eiro. Jo tad mēs varētu finansēt līdz pat 50% TNT tīklu izveidu Eiropas Savienībā. Dalību valstīm tas ir svarīgi. Perifērijas līnija izveidošana, protams, ir Eiropas Savienības interesēs, jo šīm dalību valstīm tiešām ir grūti parūpēties par jauniem ceļiem. Pārobežu projekti tiek uzskatīti par prioritātēm. Visi no tiem sākotnēji bija dzelzceļa eh, līnijas. Es nekad neesmu redzējis, ka kādā dalību valstī seši izvēlētie prioritārie transporta projekti visi būtu dzelzceļi, bet no nu, Eiropas Savienībā tā tas ir. Padomi tikko kā ir samazinājis visus pie, piešķirtos līdzekļus, un rezultātā nekas nav mainījies. Tātad Eiropas Savienības līdzfinansējums ir pārāk zems, lai mudinātu dalību valstis šos projektus īstenot šīs te Eiropas saimnības ieguldījums ir samazinājis no 20 miljardiem uz 8. Un tad dalībvalstīm nekas cits neatliek, kā e, teikt, ka mēs nevaram finansēt Študgarta 21, Minhenes dzelzceļu un tā tālāk. Viņa aicinās Eiropas Savienību palielināt līdzekļus, jo, ja dalībvalsts līdzfinansējums samazinās, tad Eiropas Savienības līdzfinansējumam jāpalielinās. Es gribētu zināt, kurš ir šo samazinājumu autors. Paldies, un pēdējais koordinators uh, Bradburn kungs, ECR grupa. Paldies, priekšsēdētāji! Man tikai daži komentāri par tām budžeta līnijām, kas attiecināts uz dažādām aģentūrām. Tie, kas strādāja šeit iepriekšējā sasaukumā, zina, ka es neesmu nekāds lielais aģentūru draugs. Manuprāt, šīs aģentūras aizvien pasliktina savu darbu. Es vienmēr esmu domājis par to, vai šīs aģentūras vispār tā vērts, lai pastāvētu, piemēram, aviācijas drošības aģentūra, cik dzīvotspējīga tā ir. Šķiet, ka šajā dokumentā mēs palielinām dažādas apropriācijas šai aviācijas drošības aģentūrai. Mums nav nejausmas, vai šī aģentūra labi veic savu darbu. Ir bijis ļoti daudz kritikas kopš šīs aģentūras pirmās pastāvēšanas dienas. Uh, Jau ar pastāvošo uzdevumu klāstu tā netiek e, galā, un tagad mēs gribam vēl paplašināt šo uzdevumu skaitu. Otrakārt, e, šīs te aģentūras izmaksu struktūra arī ir apšaubāma. Es savā vēlēšana apgabalā joprojām saņemu sūdzības no maziem vidējiem uzņēmiem aviācijas sektorā par to, ka viņiem ir jāmaksā aizvien lielāki līdzekļi par certifikāciju, pat ja tiek samazināts, veikts pavisam nelielas izmaiņas mazām lidmašīnām. Desmit reizes dažos gadījumos ir pieauguši šīs certifikācijas izmaksas. Es nedomāju, ka tā ir pareizā pieeja. Mēs negribam, un pēc tam mēs vēl sakam, jā, ļoti labi, šai aģentūrai piešķirsim vairāk naudas. Šis pa, šī komiteja agrāk ir aģentūrām atsevišķus līdzekļus ieturējusi rezervē ar note, noteikumu, ka izmaksās tās aģentūrai, tad ja aģentūra uzlabos savu darbību. Attiecībā uz aviācijas drošību aģentūru mēs to neesam darījuši, un man ir jautājums, vai mums nevajadzētu šādu pieeju izvēlēties. Paldies! Vēl ir pieci runātāji runātāja sarakstā, un tad es runāt gribētāju sarakstu noslēgšu. Un tad mēs varētu pāriet pie Jensenas kundzes ziņojuma, un, kā jau es teicu, es vairāk runāt nevienam neļaušu. Pirmais runātājs ir Koka kungs, lūdzu. Jā, vielen dank, Frau Sitzendā. Tas... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, ka mēs runājam par ceļu drošības programmu, Un eh, mēs patiesībā neesam sasnieguši Eiropas mērķus, bet mums ir jāstrādā tādā pašā garā, jo mums ir jāturpina gan pētījumi infrastruktūras jautājumos, bet, protams, ka infrastruktūras uzturēšanai nepieciešama loģistika. Paldies! Thanks, Dīt. Paldies, Dītrihs Alējas Sendas kundze! Gracias, presidente. Ajala Senderkundze saka paldies! Priekšsēdētāji kungs, es piekrītu tam, ko Kolačeka kungs teica. Mēs nedrīkstam akceptēt padomas ierosinātos finansējumu samazinājumus, īpaši vēl tajā situācijā, kāda šobrīd ir Eiropā. Runājot par TNT programmu, doma sākotnēji bija uh, izveidot atsevišķu plānu, bet tagad mēs vairs nerunājam par prioritātēm. Es domāju, ka mums to vajadzētu atgādināt, un jautājums par to, kā šī programma tiks izpildīta. Būtu interesanti dzirdēt komisijas viedokli, kāda ir situācija Marko Polo projekta jomā, jo par to sūdzās daudz, un varbūt, ka mēs varētu uzaicināt Mičela kungu. Ko jūs domājat darīt šajā jomā, vai ir kādas nākotnes vīzijas, kuras mēs vēlētos īstenot? Vai mēs domāsim par modalitāti, vai mēs domāsim par adekvātu autoceļu izveidi uz lielākajām ostām, par to mēs runājām. Vai šie projekti ir uzsākti, vai tie ir palikuši tikai projektu līmenī? Es vēlētos pateikties Količak kungam, ka viņš ir detaļās runājis par tā saucamajiem turistu pilotu projektiem. Tas ir jaunums. Vēl bez tam vēlētos pateikt Simpsona kungam, ka ir transporta un turisma komiteja, un līdz ar to lūdzu neaizmirsiesim arī turismu jautājumu. Šeit mēs esam runājuši tikai un vienīgi par transportu. Un tiešām ceru, ka mēs runāsim arī par turismu un ne tikai par transportu. Jo mums ir jāveicina turisma industrija Eiropā. Varbūt, ka Koleča kungs varētu pieminēt mazliet vairāk par turismu. Runājot par aviācijas drošības aģentūru. Vēlētos uzzināt arī komisijas viedokli, jo dažkārt izveidojās nesaprašanās. Piemēram, Spānijā mums nav skaidrs, kāda ir šīs aģentūras un arī citu aģentūru atbildības joma. Piemēram, dažām aģentūrām ir jāizpēta negadījumu un negadījumu saturs un jānā, jā, jānāk klajā ar analīzi, bet dažām aģentūrām šādas kompetences nav. Nākamais runājot par projekta neizpildi. Kāpēc? Tas, ka mēs samazinām finansējumu, piemēram, jūras drošības aģentūrai, kāpēc tā ir noticis, varbūt jūs to varētu paskaidrot. Paldies! Es vēlētos pateikt visiem, komitejas locekļiem, ka, protams, mēs zinām, kāds ir šās komitejas pilnais nosaukums - transporta un turisma. Nākamā ir Fosters kundze. Well, thank you, chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Un arī es vēlētos jūs apsveikt ar ievēlēšanu šās komitejas priekšsēžu amatā. Runāšu lakoniski un vēlējos izteikt tikai vienu komentāru saistībā ar jasa palielināšanu. Mans viedoklis ir sekojošs, un es nedomāju šeit tagad analizēt, vai mans viedoklis ir pareizais vai nē. Skaidrs, manuprāt, ir tas, ko es jau dzirdēju no Bradburna kunga, kunga teiktā, ir tas, ka ar uh, eh, EASA stilu saistās daži jautājumi, uh, tātad ar aviācijas drošības aģentūru. Mums ir jākonstatē un jānosaka, vai tā tik tiešām ir neatkarīga Uh, aģentūra, vai arī tā ir ļoti atkarīga no līdzekļiem, kas nāk no, ra no ražotājiem. Tā ir jābūt tikai un vienīgi drošības aģentūrai, regulējošai aģentūrai. Tā tad ir zināmi satraucoši jautājumi saistībā ar šo aģentūru. Un arī budžets atspoguļo to papildus atbildību, ko šī aģentūra vēlas uzņemties. Atkal, vai tā ir pareizā vai nepareizā pieeja, tas varbūt šeit nav svarīgākais jautājums, bet Ražotājiem Eiropā par to ir zināmas bažas. Un arī EFA ir aģentūra, ar kuru mums ir ļoti jāsadarbojas eh, citu aģentūru vidū. Manuprāt, ir gadījumi priekšstādātāji, kad mums vajadzētu organizēt debatas, jo es nesaku, ka Eiropas parlamentam un Eiropas Savienībai vajadzētu paredzēt visus līdzekļus aģentūrai, bet es domāju, ka mums tik tiešām vajadzētu ļoti konkrēti raudzīties, kā šī aģentūra tiek finansēta. Un nevis tikai īstermiņā, bet vajadzētu ņemt vērā, kā es teicu, tos papildus pienākumus, ko aģentūra vēlas uzņemties, un kā tā tiks finansēta tālākā nākotnē, lai mēs visi būtu ar to apmierināti. Un beidzamais punkts, runājot par maziem uzņēmumiem, maziem ražotājiem. Viņiem tik tiešām ir bijušas diezgan sarežģītas situācijas šai sakarībā. Paldies, vēl ir trīs runātāji - Lichtenbergers kundze, Paskalda Grandes kungs un Tikau kundze. Tātad pirmā Lichtenbergers kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tikai viens komentārs par eh, šo pamatojumu eh, ten tīkliem. Mēs šeit runājam daudz un dikti par cikliskiem jautājumiem, par cikl cikliskām saitēm, bet kāpēc mēs nevarētu, teiksim, domāt par piramīdu būvēšanu? Tā tad vai nu mēs strādājam pie uh, TNT, kas ir horizontāls dabas projekts, vai arī nē, varbūt, ka uh, ja mums kaut kas ir jādara, mēs varētu līdzekļus investēt tā vietā celtniecībā vai kur citur, teiksim, būvēt ēkas. Un vēl viena lieta. Nedomāju, ka mēs šeit nodrošinām kopīgu finansējumu. Ja jūs sakat, jā, mums nepietiek, vai arī mēs uh, piefiksējam, ka ir līdzekļu trūkums, ir uzreiz jāaplūko jautājums, kāpēc, kura puse nepilda eh, savas saistības. Daudz projekti gribētu saņemt finansējumu vidējā laika termiņā, bet uh, gadās, ka šie projekti neatbilst kritērijiem, un tādā gadījumā nevar šo darbu turpināt. Arī tas ir jāpaturprātā, piemēram, Marko Polo programmu. Ja mums nav šeit sistēmiska pieeja, tad rodas problēmas, un šis jautājums ir jārisina. Tālāk par turismu arī te, es domāju, būtu vajadzīgas diskusijas. Un šeit es konkrēti runāju par uh, vienu konkrētu punktu, kas tika aplūkots arī plenārsēdē. Uh, piemēram, nekustamais īpašums Spānijā. Tā ir, es domāju, reāla tēma, ko ļoti, ko transporta, es atvainojos, turismu komitejai vajadzētu daudz uh, detalizētāk izskatīt. Jo šāds fenomens uh, notiek ne tikai Spānijā, bet arī citās dalību valstīs. Un. Uh, tā ir viena no pamatstruktūrām turisma e, industrijā. Un atkal, ja mēs atgriežamies pie finansējuma un smagākiem punktiem transporta sistēmās, vai mums ir pilns finansējums, vai to nevajadzētu jau būt mums jau nodrošinājušiem? Paldies, De Grandes Paskvalkungs. Es e, ceru, ka pareizi esmu e, devis vārdu pareizā kārtībā. Muchas gracias, señor Simpson. Paldies, priekšsēdētāji kungs, saka nākamais runātājs. Arī es apsveicu jūs ar ievēlēšanu priekšsēdētāju amatā šajā komitejā un esmu pilnīgi pārliecināts, ka jūs strādāsiet līdzsvaroti un darbosieties mūsu komitejas labā. Es esmu jūsu simpatizators un ar jums vienmēr ir bijis patīkami sadarboties. Es eh, vēlētos runāt par prioritējamo projektu izpildes novēlošanos, par grafiku pārsniegšanu, ja tā varētu teikt. Mums ir jābūt daudz stingrākiem, īpaši ņemot vērā lielo finansējumu samazinājumu, kas šiem projektiem šobrīd ir jāpiedzīvo. Mēs jau dzirdējām, ka runa iet par astoņiem miljardiem mazāk un ir ārkārtīgi svarīgi, lai pilotu projekti tomēr turpinātu izpildīties, neskatoties uz šo milzīgo samazināšanu. Mēs runājam par projektiem, kuros ir iesaistīta Portugāla un Spānija, un tajās jau 2010. gadā pietrūks finansējumu. Mums kaut kas ir jādara. Nākamais par jūras drošības aģentūru. Protams, ir ļoti žēl, ka m, mm, ir samazināts finansējums šai aģentūrai. Es tiešām uzskatu, ka tas ir žēl. Un tomēr runājot par, daudz kā, par daudzgadīgu finansējumu šai aģentūrai, uh, tad eh, viņi to bija saņēmuši agrāk, un viņi daudzas projekts neizpildīja laikā. Un varbūt, ka birojam pašam vajadzētu pārskatīt savu budžeta procedūru un līdzekļus sadalīt efektīvāk. Es ceru, ka mums šāda veida projekta izpildes novēlošanās nākotnē izdosies, no tām izdosies nākotnē izvairīties. Nākamā runātāja, paldies priekšsēdētāja kungs. Arī es vēlētos atsaukties uz TNT tīklu. Diemžēl daudz projekti ir novēlojušies savā izpildē, un Eiropas parlaments pat nāca klajā ar pētījumu, kurā tika pierādīts, ka šīs novēlošanās, projekta izpildes novēlošanās ir ievērojami palielinājušas izmaksas, un līdz ar to nauda, kas ir atvēlēta šiem projektiem, ar to vairs nepietiek un to mēs esam novērojuši TMT tīklos. Uzskatu, ka mums vajadzētu situāci uz situāciju paraudzīties no plašāka redzes viedokļa un ņemt vērā arī TMT tīklu nākotnes izmantošanu. Šajā pēcpusdienā budžeta kontrolas komitejā tiks organizētas debatas par Eiropas komisijas lēmumu saistībā ar tiem projektiem, kuriem ir jātiek finansētiem no TNT budžeta 2009. gadā. Šeit runāju par viena miljārda eiro budžetu, runājot par tā saucamajiem pilotu projektiem un par to sagatavošanas stadiju. Es eh, vēlējos pateikt, ka nauda to drošai izpildēji ir palielināta. Diemžēl Eiropai vēl ir daudz darāmā šajā jomā, bet eh, mēs vēlētos redzēt budžeta palielināšanos. Un eh, tādu jomu palielināšanos kā drošu eh, mašīnu novietņu izveide. Taču šajā budžeta priekšlikumā mēs redzam finansējumu samazināšanu. Runājot par jūras transportu, Ir taisnība, ka vairāk vajadzētu runāt par Marko Polo transportu, par iekšzemes ūdeņu transportu un jūras transportu, un tam būtu jābūt mūsu komitejas uzmanības lokā. Tam būtu jābūt Eiropas eh, transporta prioritātei, un es uzskatu, ka arī Donavai vajadzētu būt eh, lielākā mērā prioritētai Eiropā. Varbūt, ka Eiropas parlamentam izdotos, eh, iz, vajadzētu izveidot darbu grupu Donavas baseina kuģošanas uzlabošanai. Un visbeidzot, runājot par tādām turisma vietām, tad eh, mēs, pie, mēs redzam, ka ir budžeta nepietiekamība un nevienmēr šīs, šīs vietas tiek attīstītas pietiekami. Paldies Silvijai un tagad eh, komisijas vārdā pakai kungs. Un Roito kungs. <laughs> Uh, uh, Paldies, priekšstādātāji kungs. Es eh, ierados nedaudz pirms manas uzstāšanās sākuma, un tāpēc es vēlētos vispirms apsveikt jūs ar ievēlēšanu priekšsēža amatā, un pēc tam pāris vārdu par transportu politiku. Un tomēr es vēlētos izteikt komentārus par vairākiem, vairākiem šeit izteiktajām idejām, un eh, Otrs kolēģis atbildēs uz tiem mazliet sīkāk. Runājot par budžetu, Par budžetu atbildīgais ierēdnis nav šeit. Vispirms vēlētos sākt ar labo ziņu. Un tā ir tāda, ka pēdējos gados mēs esam cieši sadarbojusies, sadarbojušies, lai Marko Polo kļūtu par daudz veiksmīgāku programmu. Patreizajā situācijā Marko Polo ir tādā kā eksponenciālā līknē, un salīdzinot ar pagātni, situācija ir daudz labāka. Šobrīd mēs esam situācijā, kurā mums nepietiek naudas Marko Polo izpildēji. Tas bija tāds informatīvais aspekts, un vēlāk atgriezīšos pie Marko Polo. Tomēr uzskatu, ka tas lielā mērā ir saistīts arī ar izpildu aģentūru darbību, jo tās ir tās aģentūras Tās ir tās institūcijas, kuras šo programmu īsteno reālajā dzīvē, un iespējams, ka viņām vajadzētu darīt kaut ko vairāk vai vismaz savādāk. Runājot par tādu vispārējais dabas jautājumu par ten finansējumu, protams, ka parlaments vienmēr ir ieturējis vienotu nostāju, Un, protams, ka komisija ir vienisprāts ar jums, ka mums nav pietiekams finansējums, un jautājums ir par to, ko darīt ar mums atvēlēto finansējumu. Tad eh, iespējams, ka mums būs vēlāk iespēja mazliet runāt par ekonomiskās atveseļošanās programmu un par tiem 500 miljoniem, kurus mēs esam tam atvēlējuši. Runājot par Eiropas aviācijas drošības aģentūru, uh, pēc savas būtības tiešām vajadzētu organizēt dziļākas un laikā ilgstošākas diskusijas par šo aģentūru. Taisnība ir tiem, kur apgalvo, ka patiesībā ir divi dažādi skatījumi. No vienas puses aviācijas drošības aģentūra ir regulējošā aģentūra, kuru finansē no, no Eiropas līdzekļiem un kura atbild par drošību. Uh, Un eh, gala beigās tiešām ir tā, ka abas šīs filozofijas ir kopā. Iespējams, ka aģentūru vajadzētu finansēt gan no privātajiem līdzekļiem, gan no Eiropas līdzekļiem, bet pēc tā, pie tā vēl varētu atgriezties. Ajala skundze pieminēja jautājumu par negadījumu izmeklēšanu. Pie šā jautājuma atgriezīšos, kad runāšu par aģentūras politikām nākotnē, jo iespējams, ka mums vajadzētu izveidot papildus likumdošanu negadījumu izmeklēšanai. Priekšsēžkungs, tie bija tādi īsi komentāri, bet varbūt tikau kundzes teiktajam vēl viens komentārs. Mēs e, domājam, ka mums vajadzētu darboties kā komisijai visos iespējamos Donavas e, basēna reģiona aspektos. Jau šobrīd mēs, e, mēs nodarbojamies ar Donavas baseina navigācijas jautājumiem, un tomēr esmu pilnīgi pārliecināts, ka tuvākajos mēnešos un pilnīgi noteikti gados mēs novērosim daudz integrētāku Donavas baseina politiku, tādu pašu, kādu, piemēram, ir izveidota vidusjūras basēnam. Tie bija vispārējais dabas komentāri. Paldies, saka prieksēžu kungs. Roit Kato kungs, protams, mēs, mēs visi esam pilnīgā sajūsmā par Donavu un tās reģionu. Tas ir tikai tas, ko vēlējos jums pateikt. Cienījamie kolēģi! Cienījamie kolēģi, vai ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties? Pavisam īsi. Brian, jā. Vai mēs varētu nedaudz sīkāk un vairāk uzzināt par tā saucamo ten budžetu? Mēs par to tikai runājam, bet konkrētu skaitļu nav. Vai ir pieejams konkrēts cipars, cik ir papildus finansējums? Jā, Jā šo jautājumu. Oh. Mēs izskatīsim grozījuma iesniegšanas uh, termiņš ir 14. augusts. Tātad jūsu vasaras brīvdienu vidū Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka jūs ļoti smagi un cītīgi strādāsiet, lai kur jūs atrastos pie šī budžeta. Uh, apstiprināšana transporta komitejā ir paredzēta 2. septembrī. Uh, pēc tam tālāk apstiprināšana uh, komitejā 2. septembra sanāksmē un pēc tam izskatīšana plenārsēdē oktobrī. Tātad tāds grafiks ir paredzēts 14. augusts grozījuma iesniegšanas termiņš, kā es teicu, sākotnējā diskusija 2. septembris apstiprināšana komitejā, nākošajā septembris sanāksmē un plenārsēdē izskatīsim šo jautājumu oktobrī. Tāpat gribētu norādīt, jo es zinu, ka pāris deputāti minēja Bratborn kungs un citi Mēs esam uzaicinājuši Gudonu kungu no EAS, viņš ir izpildu direktors šajā aģentūrā, viņš piedalīsies mūsu septembra sanāksmē. Tātad gribēju jūs informēt, un jūs varat sākt jau plānot un apdomāt jautājumus, ko jūs viņam gribētu uzdot. Esmu pārliecināts, ka būs daudz jautājumu. Labi, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums ir ITS, tātad inteliģentās transporta sistēmas. Jensens kundze ir referente un dod viņai vārdu. Paldies, prieksēdētāji kungs! Es e, mazliet vēlētos pastāstīt, kāda ir situācija inteliģēto un transporta līdzekļu ieviešanai un to īstenošanas plānam. Inteliģentās transporta sistēmas ir tāds kopīgs apzīmējums ārkārtīgi daudzām dažādām lietām. Mums ir e, šeit jāpiemina gan komunikācija tehnoloģijas, gan drošības palielināšana, lielāka drošuma nodrošināšana un vidē draudzīga transporta līdzekļu nodrošināšana. Līdz ar to inteliģento transporta sistēmu rīcības plāns, kur izstrādājusi komisija, ir izmantot visas šīs tehnoloģijas daudz lielākā mērā sauszemes transportam un arī citās transporta sistēmās. Komisija rīcības plānu nāca klajā 2008. gada pašās beigās, un parlamentā mēs šo plānu esam izskatījuši 2009. gada eh, pavasarī, un mēs sagatavojām atzinumu, kas tika pieņemts arī plēnumā. Komisijas atzinumā bija divas daļas. Vispirms rīcības programma, kurā bija sešas dažādas sadaļas, un doma bija sekojoša, kad ir jābūt konkrētai rīcībai. Tas ir sava veida visu aktivitāšu apkopojums un uzskaitījums to aktivitāšu, kuras jau šobrīd darbojās. Bet tajā bija arī, eh, arī mm, statistikas apkopojums, kāda situācija ir transporta sistēma jomā, un eh, komisija vēlējās visās, visās mašīnās ieviest drošības sistēmas, lai nodrošinātu drošāku pārvietošanos. Nākamais bija datu uzraudzība, lai Eiropas Savienībā mēs nodrošinātu pilnīgu datu aizsardzību gan transporta līdzekļiem, gan tajos pārvietojušamies cilvēkiem. Un parlaments atbildēja šim komisijas priekšlikumam ar to, ka ir nepieciešama direktīva, jo tādējādi visas valstis būtu daudz lielākā mērā saistītas izveidot drošākus transporta līdzekļus un ceļus valstīs. Un patiesībā tā arī ir lielākā nesaprašanās ar dalību valstīm un ar padomi, cik saistošiem šiem pasākumiem ir jābūt. Komisija, protams, um, savu atzinumu sagatavo pēc darba grupu apspriešanas un uh, ekspertu uzklausīšanas, un patiesībā uh, mēs esam vairāk ieinteresēti, kā ātrāk ieviest inteliģentos transporta līdzekļus. Un varbūt uh, ir tādi, kuri ir uzsvēruši, ka mums ir tā saucamā olas un vistas problēma, kas ir primārais. Jo inteliģento transporta sistēmu daļa, viena no sastāvdaļām ir tāda, kas starp ceļiem būs izveidota sava veida sistēma, kas komunicēs ar mašīnām, un mašīnās būs instalētas dažādas uztvērē ierīces, un tomēr nav skaidrs, kas to izveidos, kas būs tas, kas izveidos šīs sistēmas gar ceļiem. Vai tie būs ceļu uzturētāji, vai tā būs valsts, vai tas būs tas, kas ceļu veido, nevienam nav skaidrs. Un es vēlētos šeit uzsvērt, mums ir nepieciešami standarti. Mums ir nepieciešams izveidot sadarbību, lai mēs varētu izveidot konkrētu standarts un kaut ko beidzot sākt darīt. Un tas ir arī tas, ko mēs uzskatām vajadzētu būt direktīvas pamatā un rīcības plāna pamatā. Uh, Šīs divas lietas ir cieši saistītas, un doma ir sekojoša. Gan rīcības plānam, gan visiem projektiem ir jābalstās uz patreiz apkopoto pieredzi. Iespējams, ka vajadzētu izveidot vai nu komisiju, vai darba grupu, kas noteiktu, kādiem standartiem jābūt izvirzītiem visām šīm lietām, kuras minēju, un tad mēs standartus padarīsim par saistošiem. Ko parlaments savā atzinumā noteica? Mums vajag nodrošināt, lai tās jomas, kurās mēs varam izveidot standartus un kuru izveidē tiks izveidota komisija vai darba grupa, tātad šiem standartiem ir jābūt ārkārtīgi specifiskiem un tiem ir jābūt iekļautiem rīcības plānā. Lai nebūtu tā, lai mēs komisijai vienkārši pasakam, tagad jūs cienījamā komis, Eiropas komisija varat eh, padarīt pateikt dalību valstīm, dalību valsts jūs pašas izveidojat standārtus. Padomē situācija ir nedaudz cita. Padome ir samērā stresaina, jo padome interesē, cik tas viss maksās. Jo par to visu patiesībā būs jāmaksā dalību valstīm vismaz dalē, daļēji. Taču no otras puses uzskata, ka direktīva ir obligāti nepieciešama, jo diez vai mēs varēsim izdzīvot ar tā saucamo savstarpējās izpratnes memorandumu un brīvprātības principu. Gan Čehijas, gan Zviedrijas prezidentūra ir daudz darījusi, lai nodrošinātu inteliģento transportu sistēmu ieviešanu, un varbūt mums šobrīd vajadzētu vairāk piestrādāt pie tā, uh, kā diferencēt dažādās jomas, piemēram, kā apkopot datus, vai mēs esam vispār gatavi izveidot vienotu standartu visā Eiropas Savienībā, un ir varbūt atkal citas jomas, kurās mēs varētu īstenot brīvprātības principu. Iespējams, ka mēs varētu vienoties šajā komitejā un uh, vēlāk šodien koordinatoru sēdē mēs par to varētu runāt. Tātad, balstoties uz parlamenta plenārsēdē nolemto, mēs varētu uzsākt neformālu, neformālu sarunas ar padomi, jo šobrīd Zviedrijas prezidentūra skaidri pateikusi, ka viņi vēlas agrīnu vienošanos otrajā lasējumā, un varbūt šeit mēs varētu vienoties parlaments un padome par ko tādu, ka mēs varētu jau vienoties pirmajā lasījumā. Es nezinu, vai mums tas izdosies. Tātad mēs vēlamies pirmajā lasījumā vienoties padome agrākais otrajā. Varbūt, ka mūsu komiteja un koordinatori varētu vienoties par rīcības programmu, jo šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka mūsu darbs un sarunas notiks gan, referent, gan starp referentiem, gan ar ēnu referentiem, gan dažādo grupu koordinatoriem, un balstoties uz to, ko parlaments ir pieņēmis šajā pavasarī. Vēlreiz vēlētos pateikt, ka mēs balstīsimies tikai un vienīgi tiem pamatiem un normām, ko parlaments plēnumā iepriekšējā sastāvkumā pieņēma, un uz tā pamata mēs turpināsim sarunas ar padomi. Thank you, Annie. Paldies! Koordinātori pārunās gan jūsu, gan citus jautājumus, tātad visus tos tiesību aktus, kas tiek izskatīti pirmajā lasījumā. Tātad raudzīsimies, vai ir iespējams tos apstiprināt pirmajā lasījumā, un tad mēs virzīsies mums priekšē darbā. Bet to visu mēs pārunāsim pēc šīs sanāksmes, tā ka es ceru, ka mēs saulēcīgi sniegsim jums atbildi. Groša kungs, Tautas partija. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi gribu teikt, man ir procedūras jautājums. Negribu būt pārāk pedantisks, bet kolēģiem ir jāapzinās, ka šeit komitejā mums ir jālēma par to, vai ziņojumi, kas tiek noslēgti pirmajā lasījumā, vai mēs tos virzam uz otru lasījumu. Jensens kundze uh, teica, ka šis ir darbkārtības jautājums, un uh, tieši tāpēc tas man ir tieši jautājums komitejai, vai mēs apstiprināsim šo pirmo lasījumu un uh, virzīsim dokumentu tālāk. Es gribētu zināt, priekšsēdētāji, kāds ir jūsu viedoklis, vai jūs gribētu, lai lēmums tiktu pieņemts šodien, jo mums var gadīties, ka mums ir jānozīmē ēnu referentu un tā tālāk. Uh, lai varētu uzsākt diskusijas ar Zviedrijas prezidentūru. Tas ir gluži tāds procedūras eh, dabas jautājums priekšstādātāji. Man personīgi nav nekāda problēma ar šo jautājumu. Un eh, manis pēc tāpat varētu rīkoties arī eh, ar citiem ziņojumiem, kuri ir izskatīti pirmajā lasījumā. Šeit mums ir diezgan plašs atbalsts bijis komitejā attiecībā uz ierosināto. Neskatoties uz dažām aizķeršanām padomē, domāju, ka visā visumā modernās tehnoloģijas šajā jomā tiek pareizi izmantotas, lai nodrošinātu drošību. Un tas arī ir galvenais otrām kārtām. Inteliģents transporta sistēmas būtu jāizstrādā tā, lai veicinātu arī vides aizsardzību. Mēs noteikti saņemsim vēl vairāk papildus datus par šo aspektu. Tālāk runājot par datu aizsardzību. Domāju, ka tas iespējams ir jautājums, ko mēs šobrīd varētu atlikt malā, lai koncentrētos uz uh, tehnisko aspektu jo jebkurā gadījumā datu aizsardzības jautājumi uh, ir risināms starp dalību valstīm, tātad tām vienojoties. Tālāk uh, droša uh, transporta līdzekļu novietošana smagajiem preču automobīļiem. Arī šis jautājums Eh, te parādās. Ko mums vajadzētu darīt šai komitejā? Mums vajadzētu būt tāda, tādam kā savienotāju tiltam starp uh, teoriju un praksi. Uh, jā, mēs varam teikt inteliģentām transporta sistēmām, uh, jā, arī budžetam un jā, arī atbilstošam šoferu darba laikam un atpūtas laikam. Visiem šiem jautājumiem ir jābūt savstarpēji sasaistītiem. Eh, likumdošana par eh, braukšanas laiku un atpūtas laiku bieži vien netiek ievērot vienkārši tāpēc, ka nav šādu drošu autotransporta līdzekļu novietošanas vietu atpūtai. Tā tad ir nepieciešams paredzēt šos iztrūkstošos posmus. Mums ir jāparedz un jānodrošina, lai mūsu nospraustās prioritātes arī faktiski varētu sasniegt. Tāpēc es ļoti pozitīvi vērtēju Jensens kundzes pieeju. Man būtu liels prieks, ja mūsu komiteja varētu šo jautājumu, šo ziņojumu virzīt tālāk eh, ļoti ātri. Jā, mūsu priekšsēdis vēlētos tā darīt. Thanks, Matthew. Paldies, Matju. Es eh, piekrītu sanāksmē paustiem vairākumam. Jā, pēc diskusijām mēs vēlētos apstiprināt eh, kādus piecus, sešus uh, ziņojumus, kuri pirmajā jautājumā praktiski ir noslēgti, tad jā, es to atbalstītu, jo tādā veidā mēs uh, pātrinātu darbu un tādā veidā tie referenti, kuri vēl strādā, tie varētu turpināt darbu, un tur, kur ir nepieciešama nomaiņa, tas dot iespēju grupām, tas dot laiku grupām padomāt tātad un nodrošināt šīs nomaiņas. Tāpēc es eh, labprāt atbalstītu to, ka mēs pieņemam lēmumu eh, mūsu sanāksmes beigās Laikfrīd kungs eh, sociālistu un demokrātu vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Runājot par procedūru, mēs atbalstam šo priekšlikumu. Mums ir kādi 5-6 ziņojumi, kas ir gatavi, eh, par kuriem lēmums ir pieņēmts. Jā, principā mums ir 6 ziņojumi, kas ir gatavi. Eh, šie seši ziņojumi ir eh, vairāku darba gadu rezultāts iepriekšējā parlamenta sasaukumā, un tāpēc, es domāju, mums nevajadzētu atkal izvērst kādas diskusijas. Mums vajadzētu paziņot, ka šie ziņojumi tātad ir pabeigti, tos vajadzētu apstiprināt kā pabeigts un vajadzētu virzīt visu darbu tālāk. Un, ja kāds kaut ko vēlas mainīt, tad mums ir jau standarta procedūra, ir iespējams iesniegt grozījums otrajā lasījumā, un, manuprāt, tas būtu tāds vislabākais risinājums. Es piekrītu, piekrītu Jensens kundzei tajā ziņā, ka konkrētā ziņojuma gadījumā mums vajadzētu censties panākt vienošanos par otro lasījumu pēc iespējas ātrāk. Eh, ziņojumi, kurus eh, atbalsta lielākais vairākums eh, šajā parlamentā, tie, es domāju, pelna šādu virzību uz priekšu. Un es domāju, ka uh, referents noteikti varētu rūpēties par mūsu interešu tālāku aizsardzību. Man pašam ir līdzīga pieredze. Uh, Man konkrētā gadījumā bija nepieciešams trīs prezidentūras, lai panāktu rezultātu, uh, bet beig beigās tas tika panākts, un es uh, esmu pārliecināts, ka Jensens kundze tiks ar uh, darba galā. Ko vēl es varētu teikt? Principā divas lietas. Nesen mēs esam pieredzējuši to, ka jo vairāk ir saskarnes starp ceļa lietotājiem, jo labāk ir iespējams konstatēt, cik ilgi, teiksim, šoferi ir braukuši, no kurienes uh, viņi izbraukuši un tā tālāk. Tātad šī informācija ir labāk iegūstam. Protams, jāņem vērā datu aizsardzība. Inteliģentās transporta sistēmas jāatzīm ir ārkārtīgi dārgas izmaksu ziņā, un uh, Ne tikai lietotājiem būtu par to visu jāmaksā. Ir ļoti daudz cilvēku, kas izmanto publisko transportu, lai brauktu uz darbu, un viņiem nevajadzētu katrā ziņā pilnībā maksāt par šo pakalpojumu. Paldies, un tagad Lichtenbergers kundzei vārds uh, zaļo grupas vārdā. Paldies, priekšnēdētāji. Es arī domāju, ka būtu uh, ļoti labi, ja iepriekšējā parlamenta sasaukuma izstrādātos ziņojumus mēs apstiprinātu un noslēgtu, lai mēs atkal neuzsāktu debatas katrā konkrētajā gadījumā. Domāju, ka tas būtu loģiskākais risinājums. Otrām kārtām par uh, saturisko pusi. Manuprāt, ir veikti vairāk pētījumi, es ar dažiem esmu iepazinusies pēdējā laikā. Domāju, ka dažus faktorus vajadzētu ņemt nopietnāk vērā, nekā mēs to esam darījuši līdz šinējās debatēs. Ir eh, satiksmes eh, psiholoģijas pētījumi veikti, kas eh, parāda, ka šoferu rīcību, uzvedību ietekmē tas, kāds un cik labs drošības aprīkojums ir automobīlī. Piemēram, ja ir ABS sistēma automobīlī, tad vadītājs bieži vien uzvedas mazāk uzmanīgi Tāpēc ir jāuzdod jautājums, vai šis drošības aprīkojums ir tieši tas, kas mums ir vajadzīgs. Varbūt mums ir nepieciešami inteliģenti, zinoši vadītāji, kas uh, zina, kā izmantot konkrēto transporta līdzekli. Tas, manuprāt, ir izšķiroši svarīgi. Mums ir uh, jāaplūko reālais problēmas uh, pamats, kodols. Drošības pasākumi, jā, tie ir iespējami, bet pirms mēs tos uzspiežam dalību valstīm, vajadzētu tiešām vēlreiz pārdomāt, vai tas ir vajadzīgais un īstais ceļš uz priekšu. Mērķis, protams, ir ceļu drošība, un šis mērķis, protams, ir ļoti būtisks. Tālāk runājot par datu aizsardzību, tas ir fundamentāls dabas jautājums. Un ja mēs skarsim to, tad tas būs ļoti sarežģīti. Lielākā daļa dalību valstu ir norādījuši, ka mēs it kā ignorējam reālās izmaksas, ka mēs eh, šo datu aizsardzības jautājumu pietiekam nopietni neizskatam. To mēs piedzīvojam jau ar eh, Jāla Senders kundz ziņojumu par eh, pārobežu sadarbību. Padome nebija gatava pieņemt pārobežu sadarbību dažādu nopietnu noziegumu gadījumos. ja tāda bija nostāja toreiz, tad arī šajā jautājumā ir paredzams grūtības. Tāpēc mums vajadzētu domāt, kā savādāk mēs varētu pieeja šim tehniskās infrastruktūras jautājumam. Bet visi šie aspekti ir jāņem vērā, jo pretējā gadījumā jebkāda ieguvuma izdevuma analīze būs eh, sakropļota un eh, neatspogļos patiesi situāciju. Ir nopietni jādomā par to, kas ir vajadzīgs, kas tik tiešām ir saprātīgi nepieciešams un kā mēs varam nodrošināt datu drošību, un tikai tad mēs varēsim pārliecināt dalību valstis. Jā, paldies mums visiem! Ir svarīgi padomāt par šo inteliģento šoferu uh, ideju vai koncepciju. Tiemžēl ir izslēgts mikrofons. Komentārs zālē nebija dzirdams. Tikau kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī gribētu pateikties Jensenas kundzei par sniegto pārskatu. Mēs kopā strādājām ar Jensenas kundzi ļoti veiksmīgi. Domāju, ka papildus uh, uh, ceļdrošības uh, jautājumam un vidas aspektam ir svarīgi norādīt, ka tā kā mēs šeit aplūkojam inteliģentās transporta sistēmas un saskarnes ar eh, citiem transporta veidiem, visā šajā kopumā mums vajadzētu domāt par vēl vienu atsevišķu sadaļu, kas būtu veltīta pilsētu uh, mobilitātei, pilsētvidas mobilitātei. Domāju, ka ir būtiski ne tikai runāt par atbilstošiem līdzekļiem, uh, TNT projektiem. Mēs esam pieredzējuši, kā atvēlētie līdzekļi šiem projektiem ir palielinājušies gadu gaitā. Tomēr, manuprāt, ir vēl viens svarīgs aspekts, un padomai šeit būs izšķiroša loma. Tātad padomē būs jāpārnāk tas ar dalību valstīm Un jānorāda vēlreiz, ka 2010. gadā būs pārskats par to, kā tiek izmantot struktūra fondi. Domāju, ka uh, struktūra fondi var tikt izmantot, lai, uzma, lai uzlabotu mobilitāti pilsētās un arī, lai ievies šīs inteliģentās transporta sistēmas. Sociālistu grupa jau agrāk ir uzsvērusi, ka ir nepieciešams nodrošināt labāku saskarni starp dažādiem transporta veidiem. Es ceru, ka e, šī ideja arī turpmāk tiks uzsvērta. Lielas paldies, Silvija, un tagad aicināšu komisijas pārstāvi Kalamicos kungu. Es zināju, ka es pārteikšos izrunājot jūsu uzvārdu. Es ārkārtīgi trenējos pirms to izrunāju, taču tas ir sarežģīts uzvārds - Kalamicas kungs. Jā, paldies priekšsēdētāja kungs, paldies referentei par ārkārtīgi koncentrēto situācijas aprakstu. Tik tiešām. Šeit mums ir nepieciešams panākt to, ka lietas virzās uz priekšu domāju, ka centieni, lai panāktu vienošanos otrā lasījumā pēc iespējas drīzāk, ir visnotaļ apsveicami. Jautājums ir, vai mēs to panāksim vai nē. Domāju, svarīgi ir ņemt vērā visu to darbu, kas ir veikts parlamentā. Jums ir bijuši gan ārējās konsultācijas, gan uzklausīšanas ārkārtīgi liels ieguldījums. Viss iesaistītās puses ir uzklausītas, un viņu viedoklis ņemts vērā šajā pozīcijā. Es domāju, ka šobrīd ir tāds kā pārpratums sarunās ar padomi, un mēs komisiju mēģinam šo pārpratumu noregulēt, noskaidrot. Un kaut kur gaisā virmo ideja, ka Eiropas komisija vēlas, lai tā ir pilnīgi brīvas rokas, lai tā varētu pieņemt visus lēmumus. Bet tā nav taisnība. Pirmajā daļā padome martā pieņēma pamat principus uh, šai, šim rīcības plānam. Tur ir konkrēti pasākumi, par kuriem padomu vienojas. Pēc tam sākās diskusijas par to, kā mēs varētu iesaistīt gan publisko, gan privāto sektoru šādu pieeju mēs izvēlējāmies citiem transportiem, piemēram, dzelzceļa transportam, jūras transportam, upju transportam. No vienas puses bija likumdošanas akti, un pēc tam bija finansējums, pamatoties uz izpēti. Šāda pieeja ir jau labi iestrādāta Eiropas piekrastēs un pie upēm, līdz ar to un arī uz dzelzceļiem izveidot šādas te uh, sistēmas. Runājot par inteliģentām transporta sistēmām, mēs sākām pirms 15 gadiem. Tad tika izmantots radiolīnijas. Un šodien vēl šī sistēma nav pilnībā ieviest visā Eiropā, ir tikai tāds kā neliels saliņas. Ir pienācis īstais laiks uzlabot drošību uz ceļiem, un tam ir nepieciešams šīs te inteliģentās transporta sistēmas. Sāksim ar minimālajiem pakalpojumiem, kā piedāvāja parlaments atsevišķās jomās. Tad uh, arī ražotāji saņems kaut kādu labumu, bet viņiem ir jāveido savu ražošanu tā, lai tā būtu saskaņā ar mūsu mērķiem transporta jomā. Ir nepieciešams stimulu ražotājiem. Ir svarīgi noteikt specifikācijas šiem minimālajiem pakalpojumiem, un tas virzīs šo lietu uz priekšu visā Eiropā. Tad profesionāli. Uh, autovadītāji vai arī mēs, kā privāti autovadītāji, ja mēs braucam cauri visai Eiropai no Stokholmas līdz Briselē, piemēram, tad mēs saņemam šos minimālos pakalpojumus, mēs varam izvairīties no sastrēgumiem un tā tālāk. Mēs Eiropas komisijā esam gatavi palīdzēt parlamentam un padomē, lai panāktu vienošanos pēc iespējas drīzāk, jo esam zaudējuši jau 15 gadus tādā jomā, kur varētu ļoti lielus eh, labumus gūt ne tikai mūsu pilsoņiem, eh, bet arī ražotājiem, jo tas Tas ir milzīgs tirgus. Eiropā mēs varētu demonstrēt, eh, kā var to darīt Eiropas Savienības iekšēnē, un tad mums var rasties arī eksporta kapacitāte. Paldies! Paldies! Anni Jensen, vai tu gribēji vēl atgriezties pie šiem jautājumiem? Pavisam īsi komentāri. Es tikai varēju pat apstiprināt to, ko Karamicas kungs teica. Pamatu pamatos, protams, parlaments ir apstiprinājis un atbalsta komitejas, komisijas ideju. Līdz ar to komisija un parlaments mēs esam vienoti savā, savos uzskatos. Tieši kā jau šeit deputāti teica, mēs tiešām esam strādājuši jau daudzus gadus, ir bijusi gan uzklausīšanas, gan darba grupa darbs, līdz ar to tiešām ir daudz gadu un pūļu rezultāts, tas, pie kā mēs esam nonākuši šobrīd. Uh, Taču runājot par pamatu, tad galvenais visā Eiropā ir jāizveido tāda kontinuitāte, ilgtspējīga, lai nebūtu tāda situācija, kā piemēram šodien, ja smagās mašīnas vadītājs sāk savu ceļu uh, Stokholmā un viņam ir jābeidz ceļš Grieķijā. Tad, lai nebūtu tā, lai viņam ir jāatbraucot braucot cauri dažādām valstīm, viņš pieslēdzas dažādām sistēmām. Vīza ir sekojoša, lai mēs varētu nodrošināt eh, kopīgu informācijas sistēmu un lai viņš informācijas saņemtu tādā valodā, kuru viņš saprot visai Eiropai kopīgu sistēmu. Groša kungs jau pieminēja drošas apstāšanās vietas. Tā, tas tiešām ir jautājums, ko mēs esam izskatījuši gan šajā komitejā, gan parlamentā. Šobrīd mēs esam uzsākuši darbu, kurā apstāšanās vietas tiks certificētas. Ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs jau izmantotu iestrādnes un neizgudrotu divriteni no jauna. Tātad, lai vadītājs, izbraucot no vienas drošās apstāšanās vietas, jau zinātu, kur ir iespējams nākošo reizi apstāties un pārnakšņot droši. Lai nebūtu tā, ka vadītājs visu laiku ir stresā ne tikai ievērojot ceļzīmes un skatoties, kas notiek uz ceļa, bet viņam stress izrēs arī tas, kur viņš nākamo reizi apstāsies. Es tiešām ceru, ka mēs izmantosim mūsu rīcību esošos datus un nevis izgudrosim jaunu uh, ritēnu. Paldies! Kancīkungs, ja jūs varat īsi izteikties, tad atļaušu jums. E, jā, priekšsēdētājs tiešām izteikšos ļoti īsi. Mēs runājam par tehnoloģijām un ekoloģiju, bet, manuprāt, galvenā tēma, par ko šodien būtu jārunā, ir drošība uz ceļiem. To mēs pieteicām šīs sēdes sākumā. Es domāju, ka mums ir jāparūpējas par to, lai cilvēks, kurš uh, vada automašīnu uz ceļa, netiktu, lai viņa uzmanība netiktu novērsta. Šobrīd ir ļoti daudz uzmanību novērsošu faktoru. Piemēram, daudz runā pa telefonu, kamēr vada automobīli, un tas ļoti traucē vadīšanai. Mums ir jādomā par to, kā padarīt cilvēkus apzinīgākus pie stūres. Paldies! Paldies par šo komentāru! Šķiet, ka mēs te dzirdam tādu vienprātīgu viedokli, ka deputāti ir ar mieru, ka seši ziņojumi kuri ir jau tapuši, pirmajā lasīmā varētu tikt pieņemti. Es šeit skatos uz koordinātoru pusi. Elka Drāvīkungs, Albetīnī, Dušons, Tešanē, Ajala Sandar un Jensens kundze. Vēroju jūs, es eh, ar prieku piedāvāšu šo ziņojumu pieņemt pirmajā lasījumā, ja jums nav iebildumu. Tas dos mums iespēju iecelt referentus no dažādajām grupām. Uh, tad, ja iepriekšējie referenti nav ievēlēti no jauna, vai jūs piekrītat šādai pieeji? Visi ir, kas ir par šādu pieeju, lūdzu paceliet rokas. Vai kāds ir pret šādu pieeju, vai kāds atturas? Dirk, vai tev ir komentārs? Jā, priekšsēdētāji. Vai mums vajadzētu paplašināt iespējas iesniegt grozījumus arī? Nē, grozījumus iesniegsim saskaņā ar jaunajiem ar jauno reglamentu. Tie būs atvērti grozījumi. Jaunajiem deputātiem paskaidrošu, parasti otrajā lasījumā grozījumu iesniegšanas iespējas ir ārkārtīgi ierobežotas. Taču tagad jaunajā sasaukumā ir jauns iespējas. Mēs pieņemam ziņojumu pirmajā lasījumā, pēc tam uzsākam otru lasījumu, bet ļaujam iesniegt grozījumus plašāk. Tātad jūs pamatā varat iesniegt vienalga kādas grozījumus jūs vēlaties. Manuprāt, tas ir septītais reglamentu punkts, saskaņā ar kuru var virzīt ziņojumus priekš. Mēs jū lūdzu. Jā, priekšsādātāji, es tikai gribētu kolēģiem paskaidrot, kā viņi var iesniegt grozījumus komitejā, bet plenārsēdē balsojums būs tā kā par, pie, par otro lasījumu. Nepietiks ar vienkāršo vairākumu. Tas ir vienkārši tāds paskaidrojums kolēģiem. Gro, šo ziņam nevarēs mainīt ar vienkāršo balsu vairākumu. Jāsaka, priekšsēdētājs būs vajadzīgs kvalificēts balsu vairākums. Bet grozījums varat iesniegt brīvi bez ierobežojumiem. Tātad visiem ir skaidra šī sistēma. Ja jā, tad varam šo jautājumu slēgt un pāriet pie nākamā darba kārtības jautājuma - viedokļa apmaiņa ar enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoru Maties Roite. Es aicināšu viņu uz prezidiju šeit un pārējie mēs iesim lajā zālē. Maties, lūdzu, pievienojas mums šeit. Es gribētu tevi sveikt ar ierašanos Eiropas parlamenta jaunizveidotajā transporta un turismu komitejā. Mēs ar prieku sadarbosimies ar jums nākamajos piecos gados, ja vien jūs piekritīsiet visam tam, ko mēs šeit šajā komitejā teiksim. So, so Mr. Reuter, the floor Roitas kungs, došu jums tūdaļ pat vārdu. Äh, Paldies, priekšsādātāji! Iesākumā es runāšu vāciski tā, lai pārliecinātu jūs par to, ka vi joprojām neesmu aizmirsis savu dzimto valodu. Pirmkārt gribētu sveikt Simpsonu kungu ar ievēlēšanu un eh, Tajānī kungu vārdā arī nodot sveicienu. Tāpat arī viss ģenerāldirektorāts jūs <clears throat> sveic. Tāpat gribētu sveikt arī priekšsēdētāju vietnieku šajā komitejā. Man ir ārkārtīgi liels prieks atkal atgriezties pie jums, un esmu priecīgs redzēt tik daudz pazīstamu seju deputātu rindās. Tāpat laikā ir daudz jaunu seju, cilvēki, kurus es nepazīstu. Es ar prieku ar jums iepazīšos un sadarbošos. Manuprāt, šī komiteja, ja mēs skatāmies uz statistikas datiem, ir tā, kas Eiropas parlamentā strādā visvairāk. Otra ļoti darbīga komiteja ir vidas komiteja. Aptuveni 10% no visiem koplēm un procedūrā izskatītiem jautājumiem ir izgājuši caur šo komiteju. godātie deputāti, godātie jaunievēlētie deputāti, kas ir izvēlējušies šo komiteju kā savas darbības vietu, jūs varbūt vēl neapzināties, cik aizraujoši būs šis laiks strādājot šajā sasaukumā, šajā komitejā. Mums ir izstrādājusies ļoti laba savstarpēja uzticība starp šo komiteju un Eiropas komisijas ģenerāldirektorātu. Es ceru, ka šī uzticība uh, pastāvēs arī jaunā sasaukuma laikā. Es personiski un visi mani darbinieki ir jūsu rīcībā, ja vien jums rodas kādi jautājumi. Daudzi no pieredzējušākajiem Eiropas parlamenta deputātiem zina, ka es esmu tāds cilvēks, kuram ir viegli atrast pieeju. Es nevienmēr jums piekrītu, taču demokrātijas uh, Galvenā pieeja ir tā, ka cilvēki brīvi izpauž savas idejas un apmainās ar tām. Un tagad pāriešu uz angļu valodu un mēģināšu jūs iepazīstināt ar to, kas mūsuprāt varētu būt jūsu komitejas darba kārtībā tuvāko mēnešu laikā. Protams, ka man pozīcija šeit ir ārkārtīgi delikāta jo arī Eiropas komisijā būs ļoti lielas pārmaiņas. Tādēļ es gribētu vairāk runāt par konkrētiem jautājumiem un konkrētiem projektiem un netik daudz ieskicēt nākotnē. Taču tāpat laikā man ir arī paveicies. Es varu runāt par konkrētu dosjē, kurš saucas transporta politikas nākotne. Uh, Šo dokumentu Eiropas komisija tikko kā ir pieņēmusi, un par to es arī šeit gribētu runāt. Šeit ir trīs galvenie C, ja mēs runājam angļu valodā. Tas ir pilsonis, citizen angliski, klimata pārmaiņas un konkurētspēja. Šie ir trīs atslēgas vārdi. Varbūt, ka jūs kaut kur atradīsiet citus svarīgus elementus, taču mēs izceļam šos trīs, kas, manuprāt, koncentrēti izsaka to, uz ko ir vērsta Eiropas transporta politika. Sākšu ar pirmo prioritāti - konkurētspēju. Transporta nozara veido apmēram 7% IKP Eiropas Savienībā un 5% darba vietu rada Ja mēs runājam par konkurētspēju, tad tur ir trīs I apakšā - infrastruktūra, inovācijas un iekšējais tirgus. Domāju, ka šāda struktūra ļauj labi izprast to, kā transporta politikā mēs redzam konkurēt spēju, kā to varam attīstīt. Protams, ir vēl arī rūpnieciskā dimensija, ārējā dimensija konkurēt spējai. Tālāk es pieminēju kā vienu no galvenajiem šiem te pamatprincipiem klimata pārmaiņas. Mums ir jāsaprot, ka transports rāda apmēram 1 ceturto daļu no visām siltumnīcas gāzēm, kas tiek radītas. Zināmā mērā mēs esam mēģinājuši risināt klimata problēmas citās jomās, bet transportā vēl nē. Kopš 1990. gada transporta radītie izmeši ir palielinājušies par vairāk nekā vienu trešo daļu. Tāpēc tuvāko gadu laikā, tagad, kad mēs gatavojamies Kopenhāgenes konferencē un pēc tam, klimata pārmaiņas būs ļoti spēcīgs aspekts, kas veidos transporta politiku. Un šeit arī mēs varam eh, attīstīt apakštēmas, pie kā mums būtu jāpiestrādā, kāda ir darbības virziena. Trešais lielais elements, ko es nosaucu sākumā, ir pilsonis. Pilsonis kā strādājošais transporta sektorā un kā transporta sektora pakalpojumu lietotājs. Šeit var pieminēt sociālo dimensiju, drošības dimensiju, Uh, un drošuma dimensiju. Tātad atkal trīs apakšpunkti šai te mūsu politikai, kas ir vērsta uz cilvēku, uz pilsoni. Šajos trīs aspektos priekšētā vietnieks Tajānī ir izstrādājis paziņojumu par Eiropas Savienības transporta politikas nākotni mūsu ģenerāldirektorātā. E, šī te nākotne ir cieši saistīta ar attīstības tendencēm sabiedrībā, sabiedrības novecošanu, iespējams būs mazāk publiskā finansējuma, valsts finansējuma, iespējams trūks kaut kādu konkrētu darbinieku atsevišķās jomās, tāpat arī migrācija, iekšējā mobilitāte kā faktors, kas ietekmēs transportu jomu, vides <clears throat> problēmas. Bet ne tikai. Mēs uh, apzināmies, ka samazinās naftas krājumi un samazinās tādas naftas krājumi, kurus mēs varam atļauties nopirkt. Šis samazinājums notiek ļoti strauji. Rodas jautājums, varbūt tuvāko 5, 10, 20 gadu laikā mums būs nepieciešams radikāli mainīt transporta sistēmas kopumā. Mums ir jādomā par to, un es domāju, ka šīs pārdomas ir plašāks nekā transporta joma, bet neapšaubām tieši skar transporta jomu. Tālāk, urbanizācija. tā ir parādība, kas izpaužas aizvien uh, straujāk. Urbanizācija nes sev līdzi vairāk sastrēgumus un lielāku piesārņojumu. Jāņem vērā arī globalizācijas faktors preču pārvadājumos, darba sadalījumā. Tāpat arī pasaules motorizēšanas aspekts jāņem vērā. Tādējādi jūs, kā Eiropas parlaments, mēs, kā komisijas, transporta ģenerāldirektorāts, padome, būsim spiesti domāt par radikālām pārmaiņām transporta politikā tuvāko piecu gadu laikā. Tas galvenais, ko es jums gribēju šodien pateikt, ir sekojoši. Mums ir izvēle. Cilvēkiem, kas veido transporta politiku, ir iespēja šobrīd vieniem pašiem definēt darba kārtību transporta jomā. Otra iespēja ir ļaut enerģētikas, vides un finanšu speciālistiem noteikt to, kāda būs transporta joma. Manuprāt, sadarbība tuvāko mēnešu un gadu laikā nozīmē to, ka mums transporta specialistiem ir jābūt uzdevuma augstumos. Gribētu piebilst, ka ļoti daudzas atbildes būs jāatrod nevis Eiropas Savienības līmenī, bet vietējā vai reģionālā līmenī. Jāatceras šis vārds, kas sāks ar S burtu - subsidiaritāte. Mums ir jāskatās, varbūt ir jautājumi, kurus labāk var risināt nevis Eiropas Savienības līmenī, bet reģionālā vai vietējā līmenī. Es esmu pārliecināts, ka būs ārkārtīgi interesants diskusijas tuvākajos mēnešos un gados. Subsidaritāte būs ļoti spēcīgs uh, arguments un faktors visās šajās diskusijās. Līdz ar to tiek uzsāktas debatas ar šo te mūsu paziņojumu par transporta nozares attīstību. Jums šeit būs debates. Pēc tam tiks izveidot jauna Eiropas komisija, un tā izstrādās balto grāmatu par Eiropas transportu politiku. Es vienkārši gribēju jūs iepazīstināt ar tām ārkārtīgi interesantajām jomām, kuras būs jāpārdomā, lai varētu atrisināt šīs mūsu pamata uh, problēmas un pamat prioritātes. Priekšsēdētāji un tagad vēl pavisam īsi izteikšu nobeigumu, pēc tam labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Tātad nobeigumā es nosaukšu dažus konkrētus jautājumus, kas tuvākajās nedēļās mēnešos nonāks uz jūsu galdiem. Pirmkārt, Ajala Sender kundze jau uzdeva jautājumu šīs sēdes laikā. Tātad pirmkārt Eiropas komisija nāks klajā ar normatīviem aktiem par civilās aviācijas negadījumu izmeklēšanu. Pēdējo divu mēnešu laikā ir notikušas trīs lielas katastrofas. Gada laikā vēl vairāk. Un mums šķiet, ka Eiropas aviācijas drošības aģentūra ir jāuzņemas jauna loma, tāpat arī nepieciešama koordinācija, kas jāizveido starp dalību valstu aviācijas katastrofu izmeklēšanas struktūrām. Tas būs pirmais jautājums, ka, par ko jums te būs jāspriež. Viceprezidents Tajānī 8. septembrī pēc dzelzceļa katastrofas Vijā Reģio sasauc konferenci par drošību uz dzelzceļa. Jūs visi tiksiet uzaicināti uz šo konferenci 8. septembrī. Tāpat mēs izstrādāsim rīcības plānu par uh, mobilitāti pilsētās. Rīcības plāns tiks jums piedāvāts septembra beigās Tajā būs runa par tām prioritātēm, kurus es nosaucu savā ievadā, un arī tiks ņemts vērā subsidiaritātes aspekti. Tālāk. Jūs jau esat sākuši izskatīt pasažieru tiesību normatīvos aktus jūras eh, transportam un arī sauszemes transportā. Esmu pētījis, kā noris šīs sarunas šeit un padomē. Šķiet, ka mums ir vajadzīga, jū, vajadzīgs jūsu atbalsts attiecībā uz šo normatīvo aktu aptvērumu. Tātad uz darbības jomu. Tātad diskusijas būs diezgan interesantas. Bez tam mēs ceram, ka būs priekšlikums par uh, Uh, kravu pārvadājumu koridoriem un izmaksām, ka šis priekšlikums padomē tiks nodots septembra beigās vai oktobra sākumā. Tas ir ļoti būtisks priekšlikums. Tā uzdevums ir padarīt tā, lai dzelzceļu kravas varētu pārvietoties pa svarīgiem transporta koridoriem. Mani ļoti iedvesmo jūsu debatas šodien par inteliģentiem transporta sistēmām un tas, ka jūs atbalstījāt Jensenskundz kā referenti. Karamicos kungs jau teica, mēs esam strādājuši pie šī jautājuma jau ļoti ilgu laiku. Pirms desmit gadiem es pats personiski uh, brīvprātīgi nodarbojos ar eh, šo jautājumu. Proti, es nodarbojos ar šo jautājumu, tas uzskatīja, ka brīvprātīgi ievieš inteliģentās transporta sistēmas. Diemžēl brīvprātīgi tas netika ieviests. Laiks ir eh, pierādījis, ka tas tā nenotiks, tādēļ ir nepieciešama likumdošanas akta. Tālāk runājot par ārpolitiku. Mums ir jāstiprina sadarbība transporta jomā starp Eiropas Savienību un Āfriku. Te mēs varam runāt par aviācijas drošības jautājumiem, par uh, transeiropas tīkliem, par drošību uz ceļiem, par sadarbību jūras transportu jomā. Būs paziņojums par šo ārpolitisko aspektu. Un tālāk mēs esam jums solījuši priekšlikumu, to komisārs Baros savulaik solīja par uh, aviācijas drošības finansējumu. Rīt Eiropas komisija pieņems lēmumu par mandāta pagarinājumu TNT koordinatoriem. Ar jūsu atļauju es gribētu pateikt, ka mēs visi bijām šokēti. Uh, uzzinot par Karla van Mierta pēkšņo nāvi. Viņš bija viens no mūsu transporta koordinatoriem. Karl, to a certain extent, was the first. Zināmā mērā Karls bija pirmais, kurš uzsāka Eiropas transporta politiku praksē. Viņš bija pirmais, kurš sarakstīja balto grāmatu par transporta politiku savulaik. Viņš pārveidoja transporta ģenerāldirektorātu par aktīvu transporta politikas veidotāju, un nevis tikai par tādu ģenerāldirektorātu, kur bija daudz ierēģiņu, kur galvenokārt traucēja transporta kustība Eiropas Savienībā. Karls bija sens, labs draugs. Viņš vienmēr aktīvi iesaistījās šajā procesā, un mēs eh, ar dziļām skumjām uzņēmām ziņas par viņu nāvi. Karla van Mierta vietā ir jāatrod cits cilvēks, tāpat arī Balāša kungs vairs nestrādās par koordinātoru, bet mandāti paši par sevi tiks pagarināti pēc konsultācijām ar Eiropas parlamentu. Ir vēl vesela virkne tehnisku pasākumu, ko mēs jums piedāvāsim, piemēram, direktīva par transportējumiem augstsprieguma iekārtām vai par dažādām jūras eh, iekārtām, kas tiek transportētas. Bez tam jums būs jāskatās arī uz integrēto Eiropas jūras telpu un dažādiem tehniskiem priekšlikumiem, piemēram, kuģu tehniskajiem parametriem. Ja mēs runājam par jūras uh, autoceļiem, tad uh, tur ir jāpanāk tāda situācija, lai kuģošana no Kopenhāgenes līdz pat Grieķijas dienvidiem uh, būtu tikpat vienkārša kā pa sauszemes ceļiem, lai, būtu vien, lai tā būtu vienota telpa. Un vēl ir vesela virkne citu tēmu, kurās transporta ģenerāldirektorāts vienmēr ir sadarbojies ar jūsu komitiju, saņemot no jums ļoti lielu palīdzību. Dažkārt gan atbildīgā komiteja ir kāda cita no Eiropas parlamenta komitejām. Nu šeit es varētu pieminēt jautājumu par Galileo šo plašo tēmu. Tāpat arī finansējumu transeiropas tīkliem un vēl tādu pretrunīgāku tēmu - darba laiks mobīliem autoceļu darbiniekiem. Tās ir ļoti aktuālas tēmas, un es ar prieku gaidu, kad mēs kopā ar ģenerāla direktorāta citiem darbiniekiem varēsim ar jums ar lielu izpratni un lielu uzticēšanos sadarboties. Iepriekšējā likumdošanas laikā jūs nācāt klajā ar ļoti daudziem normatīviem aktiem, jūs saņēmāt no mums informāciju. Es domāju, ka svarīgākā ir jūsu pašu bībele, proti e, liecības par to, ko iepriekšējā sasaukumā jūsu komiteja E, ir paveikusi. Es ceru, ka Brājana atstātais mantojums nākamajā sasaukumā būs tikpat liels un plašs. Paldies! Well, Director General, thank you very much indeed. Paldies, paldies ģenerāla direktorāta kungam, paldies par jūsu prezentāciju. Un vēlos arī pateikties, ka jūs tik agrīni mūsu sasaukuma darba laikā esat ieradies, lai dalītos viedoklī ar mūsu komiteju un esmu pilnīgi pārliecināts, un man piekritīs arī pārējie kolēģi, mēs ceram sadarboties, veiksmīgi sadarboties ar jums šā sasaukuma laikā. Mūsu kopīgais mērķis ir uzlabot transporta sistēmu Eiropas Savienības ietvaros, kā arī uzņemties mazliet plašāku atbildību par iedzīvotāju labklājību un arī par klimata izmaiņām. Paldies par jūsu prezentāciju! Runātāju sarakstā ir pieteikušies vairāki gribētāji, un es vēlētos nākt klajā ar tā saucamo D vārdu, tā ir disciplīna. Cienījamie deputāti, mēģināsim būt ļoti lakoniski, pēc iespējas lakoniskāk un runāt konkrēti par tēmu. Tas nāktu par labu mums visiem. Došu vārdu četriem koordinatoriem un pēc tam grupu pārstāvjiem. Lūdzu, kolēģi, atcerieties! Ievērojiet laiku, un tas nāks par labu mums visiem. Lūdzu, pieturieties pie ģenerāla direktor, direktora teikto, un tad viņš varēs atbildēt. Tā tad Grošakungs pirmais no EPP. Paldies, saka Grošakungs. Es eh, vēlētos pateikties eh, Ruetas kungam par viņa prezentācijām, vēlētos arī pateikties Brājanam, ka jūs pirmajam dodat vārdu koordinatoriem. Jā, kā jau jūs pieminējāt, ir veiksmīgi, ka mēs jau sasaukuma sākumā domājam par kopīgu sadarbību. Vēlējos uzsvērt to, ko jūs teicāt, jo tiešām mums visiem būs jārisina veseli virkni izaicinājumu - energo jautājums, drošība un tā. Trīs lietas vēlētos pieminēt. Vispirms, uzskatu, ka Tie darbinieki, kuri strādā transporta jomā uz Eiropas Savienības ceļiem un administrācijā, šiem darbiniekiem eh, būs jāsastopās ar ekonomiskās krīzes sekām. Mans jautājums, vai komisija izstrādās kādas iniciatīvas dažādās jomās, ne tikai transporta jomā, lai nāktu klajā ar ierosinājumiem, varbūt iespējām, varbūt uh, inovācijām un jaunradi par tādiem noteikumiem, kurus vajadzētu izstrādāt šajās jomās. Tas bija pirmais. Otrais. Tas būs saistīts ar citu aspektu - komunikāciju. Pēdējo 4-5 gadu laikā esam daudz darba un pūļu ielikuši komunikācijā. Mēs eh, komunicējām vēlēšanu kampaņā, un konstatējums un secinājums bija sekojais. Mēs nesam pietiekami veiksmīgi mūsu ziņu nodot iedzīvotājiem. Mēs eh, patiesībā ietekmējam gandrīz ikvienu Eiropas Savienības iedzīvotāju dzīvi, bet komunicēt mēs to nespējam. Vai komisijai ir konkrēti priekšlikumi, kā mūsu un jūsu darbu iedzīvotājiem pasniegt tādējādi, lai viņi to saprastu? Un tagad mūsu melnais mēris padome. Vai nebūtu labāk veiksmīgāk pieprasīt no padomas atskaiti par praktiskiem pasākumiem, ko katra dalība valsts, konkrētā dalība valstī ir veikusi? Jo izskatās, ka iedzīvotājiem nav nekādas saprašanas par to, kas notiek. Piemēram, pieņemot lēmumu šeit vai komisijā, mēs pieļaujam, ka padomē kāda dalība valsts to piemēro pilnībā, kāda nepiemēro nemaz un kāda piemēro daļēji. Tas ir lēmums, kas attiecās uz visu Eiropu un domāju, ka par šiem jautājumiem vismaz mums abiem vajadzētu runāt. Nākamais, skatoties uz iepriekšējo sasaukumu un uz iepriekšējiem pasākumiem un rīcību, varbūt, ka varētu kaut ko vienkāršot un nevis tikai visu laiku uzlabot, mainīt un reformēt. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs Laikfrīds no SND. Paldies, priekšsēdētāja kungs, saka nākamais runātājs. Vēlētos pateikties arī ģenerāla direktora, direktora kungam, ka jūs ieradāties tik agri mūsu sasaukuma laikā. Jūs teiktais bija interesants, un arī es vēlētos uzdot trīs jautājumus. Pirmais būs par aviācijas drošību, gaisa pārvadājumu drošību. Šobrīd situācija ir tāda, ka tie cilvēki, kuri šobrīd lido, viņiem ir jau piemēram, viņiem šobrīd tiek piemēroti noteikumi, ka viņi nevar pārvadāt vairāk par 100 mililitriem. Tātad mēs it kā daudz atbildības uzliekam uz eh, pasažieriem, bet vienlaicīgi arvien vairāk un vairāk lidmašīnu eh, iet bojā katastrofās. Ko konkrēti jūs darīsiet, lai nodrošinātu avio pārvadājumu drošību Eiropā? Tātad konkrēti, vai tiks izstrādāti kritēriji drošības palielināšanai avio sabiedrībās, lai nebūtu tā, ka mēs bezmaz visu atbildību uzliekam uz pasažieru pleciem? Es domāju, ka tas jautājums ir jārisina. Otrais ko komisija pilnīgi konkrēti atkal domā darīt ekoloģizācijas jomā visu transporta līdzekļu ekoloģijas uzlabošanai. Es saprotu, ka finanses krīze ir ieviesusi savas korekti, korekcijas, un eh, mēs diez vai varēsim strādāt tik intensīvi, kā mēs vēlētos, jo mēs jau redzam, ka transporta plūsma uz ceļiem ir samazinājusies krinan, finanšu krīzes rezultātā. Bet um, Varbūt, ka šo situāciju mēs varētu izmantot, lai pāriet uz vidē draudzīgāku transporta līdzekļu izmantošanu. Runājot par Zviedrijas prezidentūru un sadarbību ar to, mēs esam dzirdējuši baumas, ka Zviedrijas prezidentūra vēlas izveidot jaunas normas transporta sistēmai Eiropā. Pirms pusotra gada mēs parlamentā pieņēmām lēmumu un toreiz tas tika daudz diskutēts, par to, ka eh, šie noteikumi mainīti netiks. Un trešais jautājums. Jūs savā runā pieminējāt transporta politiku, bet eh, par turismu tikpat kā ne vārda. Tas ir mūsu komitejas otrais tematiskais jautājums, un patiesībā mans jautājums ir par turismu. Paldies, saka priekšsēdētāj kungs, Laitfrīd kungs, ne, Sterna kungs. Tātad trīs minūtes koordinatoriem un pārējiem divas minūtes jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es vēlētos pateikties ģenerāla direktoram par to, ka viņš sasaukuma laikā tik agrīni ir ieradies šeit un sniedz mums pārskatu par savu ģenerāla direktoru darbību. Kā jau vairāki deputāti teica, mēs esam grūtā situācijā un tas iespējams. Uh, ietekmēs gan jaunās komisijas darbu, gan arī jūsu ģenerāldirektorāta darbu, un līdz ar to tālu paredzēt nākotnē nav iespējams. Bet nākamajā gadā. Eh, vai tā būtu, tātad jaunajai komisijai būtu jāsagatavo baltā grāmata, un komisija jau ir pateikusi, kāda būs šās baltās grāmatas galvenās līnijas. Jūs arī ieskicējāt jaunās transporta politikas līnijas. Komisija un parlaments kopīgi, un es ceru, ka arī padome sniegs savu ieguldījumu, ir izstrādājuši konkrētas normas, taču komisijas ambīcijas ir ārkārtīgi augstas. Jebkurā gadījumā. Mēs no komisijas puses vēlētos redzēt eiropeiskāku skatījumu. Tātad mums ir jābūt ilgtspējīgai transporta sektora politikai, kura nāktu par labu gan iedzīvotājiem, gan videi. Par to neviens vairs nešaubās. Bet vai šis līdzsvars nav nepareizs? Ir ārkārtīgi daudz interesantu aspektu jūsu teiktajā. Bet eh, jebkurā gadījumā mums būs jāstrādā kopā veselā virknē citu jomu, ne tikai jūsu pieminētajās. Bet eh, es vēlētos runāt par, par liberālu tirgu Mums ir jārunā par kopīgu eiropeisku tīregu, par dažādiem moduļiem un jānovērš visi tie šķēršļi, kuri vēl joprojām eksistē. Jūs, esat, eh, jūs teicāt, ka jūs strādāsiet Karla from Nita pēdās, bet katru reizi, kad mēs vēlamies par kaut ko vienoties, tā ir komisija un parlaments, kuri ir vienoti, un visu laiku mēs esam kā siena pret padomi. Patiesībā nemaz nav iespējams sadarboties ar padomu, un es nezinu, kā mēs varam izsisties cauri šai sienai. Ko jūs konkrēti transporta ģenerāldirektorātā darīsiet, lai šo situāciju atrisinātu? Paldies, un Krēmer kungs! Paldies! Arī es eh, saprotu, ka eh, runājot par 3C, mēs tiešām varētu izmantot kopīgu angļu valodu, jo dažādās valodās šie C nedarbojās. Bet jautājums, kā transports ietekmē klimata izmaiņas? Es vēlētos jūsu uzmanību vērst uz to, ka viena trešdaļa no CO2 izmešiem nāk no transporta sektora. Un mēs esam piedzīvojuši 35% kāpumu pēdējos gados. Citos sektoros mēs pieprasām veselu virkni samazinājuma procedūru, un tas arī ir izdarīts. Pārējie sektori ir samazinājuši CO2 izmešas par 10%. Mēs pieprasam to gan ražotājiem, gan eh, celtniecības jomai, bet transports. Vai jūs konkrēti kaut ko nedarīsiet transporta jomā? Vēl bez tam savā runā jūs teicāt, ka mums ir jāsadarbojās ar padomi. Bet eh, mums šeit ir apmēram 150 eh, mašīnas uz tūkstots iedzīvotājiem. Krievijā to ir 15. Bet uh, mašīnas apēd ļoti daudz no zemeslodes resursiem, un jūs nepieminējāt globali, globālo aspektu. Tātad runājot par urbanizācijas momentu, nākamais. 70% no visām uh, um, kancerogēnajām vielām gaisā pilsētās nāk no mašīnām. Un uh, mēs šeit transporta komitejā sadarbojoties ar jums varētu kaut ko darīt. Un šeit, es domāju, nevajadzētu daudz runāt par subsidiaritātes principu, ka dažādas dalību valstis uh, pašas nolēmi. Es uzskatu, ka mums vajadzētu izmantot 40% ielu uzlabošanai pilsētās un apdzīvotās teritorijās, un pārējo vajadzētu izmantot dzelzceļu un, un um, citu publiskā transporta attīstīšanai. Parasti mēs vides uzlabošanu saistam ar izmaksu palielināšanos, bet uh, mums vajadzētu runāt par dažādiem uh, nevajadzīgiem pārvadājumiem, piemēram, apvienotā karalista vai, piemēram, Amerikas Savienotās valsts. Apvienotajā karalistē tiek ievest 5 tonnas cūgaļus katru dienu un tikpat daudz izvests. Runājot, piemēram, par dzelzceļa transportu. Ja kāds brauc no Berlīnas uz kaut kurien, tad man ir jāmaksā 30% pati e, nodokļu, bet es daudz ērtāk no Berlīnas uz manu gala punktu varu nonākt, daudz ērtāk un lētāk var nonākt ar, ar lidmašīnu. Vēl došu vienam runātājam iespēju izteikties pirmajā raundā, un pēc tam došu atbild, atbildēt ģenerāldirektoru kungam Vandālenkungs. Jā, paldies! Pateicos ģenerāla direktora kungs par to, ka esat ieradies tik agri šajā jaunajā parlamenta sasaukumā. Mums tik tiešām ir vairāk svarīgi jautājumi. 80. gados es arī strādāju jūsu ģenerāla direktorātā un katrā ziņā šodien ir trīs tēmas, par ko es gribētu runāt. Pirmām kārtām infrastruktūra. Šobrīd mēs piedzīvojam ekonomisko krīzi. Manuprāt, mums vajadzētu censties noteikt, vai mēs varētu pātrināt līdzfinansētus uh, projektus, tādus projektus, kurās ir uh, daudzpusīgs finansējums, lai mēs tādā veidā stimulētu darba vietu rašanos un ekonomisko atvesņošanos. Tātad vajadzētu domāt, vai šāda iespēja uh, pastāv. Tālāk, otrais TNT uh, ietvaros uh, paredzētie ūdensceļi projekti. Tie bieži vien tiek nostumti tādā diezgan pieticīgā uh, vietā. Uh, tālāk. Es uzklausīju jūsu prezentāciju. Jūs runājāt par īstenošanu, ka ir nepieciešams ne tik daudz jaunu noteikumu un regulas, bet ir nepieciešama jau esošo tiesību aktu ieviešana, īstenošana. Tā piemēram, braukšanas un atpūtas laiks ceļu transporta sektorā. Jūs varat redzēt daudz dažādas atšķirības. Piemēram, Itālijā uh, Turisti no citām valstīm tiek sodīti par ļoti maziem, nebūtiskiem transporta pārkāpumiem. Tātad, ja mēs runājam par balto grāmatu, tad vajadzētu uh, runāt par to, lai netiktu kropļota konkurence. Tālāk, subsidiartāte. Uh, šis jautājums, uh, manuprāt, līdz šim ir ticis diezgan cieši regulēts. Varbūt ir zināmi Eiropas eh, noteikumi, kuriem nav reāls ietekmes uz konkrētiem reģioniem. Eh, piemēram, eh, Skotu salās kāda kuģniecības kompānija ir norādījusi, ka ir nepieciešams prāmi pakalpojums pat svētdienās, kaut gan salas, konkrētās salas iedzīvotājiem tas nav vajadzīgs. Tātad kāda šeit ir loģika? vai šādā gadījumā būs pieļaujama subsidiaritāte, vai arī mēs runājam par noteikumiem, kuri pēc burta, tā teikt, ir jāpiemēro. Un uh, šī ir dilēma, kur, manuprāt, būtu jāņem vērā. Paldies man Dālenkungam par jautājumu. Uh, uh, Raits kungs, uh, gribu dot jums iespēju atbildēt uz pirmo jautājumu raundu, un pēc tam turpināsim jautājumus. Paldies, priekšsādātāji! Pirmkārt, es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kur ir izteikušies, jo viņi minēja ļoti daudzas lietas, ko man jau šajā prezentācijā vajadzēja pieminēt. Uh, īpaši gribu atsauties uz Groša kunga teikto, viņš ļoti skaidri norādīja uz to, kāda ir pašreizējā situācija, ka šobrīd ir ekonomiskā krīze. Mēs ar to ļoti tieši saskaramies arī transporta sektorā, tīpaši kravu pārvadājumos. Mēs tātad, kā es to teicu, izjūtam ļoti skaidri. Mēs esam ierosinājuši vairākus pasākumus, lai tā teikt vājinātu valsts atbalsta noteikumu sniegšanas kārtību. Tāpat arī aviācijā esam ierosinājuši konkrēts pasākums. Mēs arī Vandālenkunga teiktā sakarībā pārskatīsim iekšzemes navigācijas eh, sektoru situāciju, jo arī tas ir ļoti smagi cietis, kā jau jūs eh, teicāt, šajos krīzes apstākļos. Mēs esam uzklausījuši visus sektors. Svarīgākais signāls, manuprāt, ko mēs esam saņēmuši, ir tāds - neatgriezīsimies atkal pie protekcionisma. Centīsimies risināt konkrētas situācijas, centīsimies palīdzēt, bet neatgriezīsimies pie protekcionistiskiem pasākumiem, kuri reāli kropļo un grauj iekšējo tirgu. Runājot par ieviešanu, atkal vairāk no jums uz to atsaucās. Jā, ja mēs raugāmies uz transporta ģenerāldirektorā turpmāko darbu, ir skaidri redzams, ka mums arvien vairāk uzmanības būs jāievieš tieši tiesību aktu ieviešanai dalību valstīs. Es tikai vēlreiz gribu apstiprināt mūsu apņemšanos, ka mēs informēsim par soda uh, procedūrām. Mēs šobrīd ļoti nopietni aplūkojam dzelzceļa paketes uh, ieviešanu, mēs izstrādājam regulārus ziņojums par uh, tiesību aktu ieviešanu, bet eh, šim darbam ir tik tiešām turpmākajā laikā jāpievieš ļoti spēcīga uzmanība. Tātad, lai mēs varbūt neražotu vairāk eh, regulējošo normu, bet lai raudzītos, kā esošās normas tiek īstenotas. Eh, otrs jautājums, ko jūs minējāt, Groša kungs, ir arī ļoti būtisks, un tā ir vienkāršošana. Domāju, ka mums šeit vēl ir daudz darāmā, mums ir jāaplūko tiesība akti, vai tā būtu dzelzceļa pirmā pakete, tās konsolidācija vai arī citi elementi. Mums tā tad vajadzētu pārlūkot tiesību aktus un vajadzētu tos vienkāršot. Tālāk, sāziņa komunikācija, jā, tas ir vēl ceturtais C burts angļu valodā, ceturtais elements, varbūt vissvarīgākais. Un šeit mums visiem ir jāstrādā kopā. Mēs visi esam pieredzējuši, ka viss, ko mēs daram Eiropas Savienības līmenī, tas viss, protams, ir labi. Un uh, pat ja pilsoņi to novērtē, bieži vien šādu rīcību neustver kā tādu eiropeisku rīcību. Šāda uztvere ir uh, ļoti traucējoša. Jūs, kā Eiropas parlamentārieši, šo parādību ļoti labi pārzinat. Katrā ziņā mums par komunikāciju, par saziņu un informēšanu ir jādomā. Uh, Laifrīd kungs, uh, jā, šis uh, šķidruma pārvadāšanas jautājums aviācijā ļoti plaši jau debatēts. Barokungs un Tajānīkungs, komisijas vicepriekšsēdētāji, ir pauduši apņēmību nākt klajā ar priekšlikumu un Uh, mainīt šo šķidrumu pārdāšanas kārtību. Tāpat laikā mums ir jānodrošina, lai mums būtu nepieciešamās tehnoloģijas, lai tiktu galā, teiksim, ar šādu jaunu situāciju. Esmu pārliecināts, ka komisijas vicepriekšsēdētājs Tajāni arī uh, runās ar jums par šiem iespējamiem pasākumiem, uh, ka jūs ar viņu tiksties turpmākajās nedēļās vai mēnešos. Gribētu norādīt ļoti skaidri, es pilnībā piekrītu komisijas vicepriekšsādātājiem šajā jautājumā ir doma, ka vajadzētu atmest šo uh, šķidrumu pārvadāšanas aizliegumu, bet tāpat laikā vajadzētu to darīt tā, lai tā vietā nerastos 27 dažādi regulācijas komplekti, jo tas pilsoņiem būtu vēl traucējošāk. Tātad kaut kādā veidā mums ir jāsastrādājas, lai kopīgi šo jautājumu risinātu. Uh, Gigalaineru arī atkal ļoti spēcīga apņemšanās no vicepriekšsādātāja Tajānī puses. Būs vēl viens pētījums, ir paredzēta arī uzklausīšana šajā jautājumā, bet uh, viņš tuvākā nākotnē un noteikti Zviedrijas uh, prezidentūras laikā netiek apsvērts uh, priekšlikums, bet uh, mums ir jāplūko šobrīd citi elementi, kā es teicu, norit pētījumi un būs uzklausīšana. Pirmā mirklī es domāju, ka es uh, tikšu cauri uh, turismu sakarībā norādot, ka tā nav mūsu ģenerāla direktorāta kompetence, bet jūs runājat par šo Slovenijas viņeti. Un, uh, zināmā mērā, uh, tā ir dalīta atbildība komisijā, bet es uh, tikai gribu norādīt, ka mēs šo jautājumu ļoti uh, konkrēti aplūkojam, un es esmu ņēmis vērā jūs komentāru. Tālāk, nākamais jautājums. Tirgus atvēršana ir viens no elementiem, kas ir bijis uh, integrētas transporta politikas eh, viens no galvenajiem elementiem, un ir ļoti svarīgi, ka jūs to uzsvērāt. Runājot par eh, vispārreiz dabas jautājumu par transporta politiku, domāju turpmākajos eh, mēnešos, bet varbūt ne pārāk tālā, nākotnē notiks garas diskusijas par eiroviņeti jo šis ir konkrēts piemērs tam, kā risināt uh, transporta jautājumu. Alka Draukungs uh, jau ir cīnījies par parlamentu pozīciju. Tagad mums vajadzētu paraudzīties, kā, pie kāda risinājuma mēs šobrīd varam nonākt par eiro viņeti. Es vēl dažus vārdus teikšu, Vandālēn kungs, par Eiropas līdzekļu mobilizāciju infrastruktūras uh, attīstīšanai ir paredzēta 500 miljoni, tātad šai ekonomikas atvesļošanai, bet uh, es pilnīgi noteikti uzskatu, ka tas, uh, ka pieprasījums vajadzības ir daudz lielāks, četreiz lielāks, tad jā, bet šobrīd tam visam nav līdzekļu, lai to saktu. Paldies! Roitas kungam saka priekšsēdētājs. Ir vēl deviņi deputāti, kas pieteikušies uh, runātāju sarakstā. Kotkungs, Alkadrau, Lichtenbergers kundze, Aliela Senders, Fosters, Kūnkungs, uh, Grandes Paskvā kungs, Liberatskī kungs un Kancien kungs. Es gribētu slēgt runātāju sarakstu tagad un gribētu lūgt visus runātājus izteikties pēc iespējas īsāk minūtu tas ir pusotra minūte, divas minūtes maksimums, un kad jūs redzat, ka es sāku vicināt āmurīti, tad jūs zinat, ka jūsu laiks ir iztecējis. Es gribētu lūgt jūs būt disciplinētus, un es jums kā priekšsēdētājs par to būtu ļoti pateicīgs. Koka kungs, pirmais runātājs. Jā, vielen dank, Herr Paldies, priekšsēdētāji. Vai mēs eh, varētu izteikta iniciatīvas attiecībā uz tādiem jauniem moderniem vārdiem - dzelzceļa drošība, piemēram, mēraparāti un mērierīts smago preču transportam. Tātad es domāju, ka šīs arī vēl varētu būt prioritātes kokungs. Liels paldies, Alka Drīkungs. Eh, es izteikšos nedaudz garāk, bet tomēr centīšos pēc iespējas īsāk. Paldies, uh, eh, Roits kungs, par jūsu stāstīto šorīt. Jūs uh, ieskicējāt to, kādai vajadzētu būt šai komunikācijai. Un tas ļoti labā veidā, manuprāt, uh, atspoguļo šīs politikas vadlīnijas. Tālāk, nē, par balto grāmatu domāju, ka tai jābūt pēc iespējas konkrētākai un jāsaista to ar konkrētu laika grafiku. Mēs nevaram tikai runāt par to, kādā virzienā mēs virzamies, bet ir jādomā par to, kad mēs arī sasniegsim savu mērķi. Runājot par eh, novērtējumu, ilgspējīgs transports ir ļoti problemātisks, jo mēs neesam sasnieguši savus mērķus. Jūs atsaucāties uz eiro viņetas sistēmu. Mēs esam ļoti daudz eh, sagatavošanās darba veikuši, lai nāktu klajā ar tādu ambiciozu tiesību aktu, kuru es baidos eh, padomas līmenī šobrīd bloķē. Es nezinu, vai tur valda īpašs entuziasms eh, virzīties uz priekšu. Katrā ziņā mums vajadzētu raudzīties, kā mēs varētu panākt, lai padomu šo jautājumu tik tiešām virz reāli uz priekšu. Tāpat arī par ārējo izmaksu iekļaušanu. Uh, Tas arī ir būtisks jautājums. Mums ir jāvirzās ilgspējības virzienā, tāpēc es gribētu uzdot papildus jautājumu šai sakarībā. Komisijai vajadzētu nākt klajā ar priekšlikumu par grāmatvedības noteikumiem PVN atspoguļošanā, cik tālu šajā frontē mēs esam tikuši uz priekšu un otrām kārtām. Tāds tā, man ir zināmas bažas saistībā ar sekojošo, ar drošību lidostās. Lidostas vajadzētu padarīt drošāks un ir nepieciešams rīcības plāns, vai komisija nākotnē pieturēsies pie tiem laika grafikiem, ko tā pati sevi nospraudus. Mēs šeit runājam par sešu mēnešu periodu, kurš uh, ir pagājis. Paldies! Labi, Alkadrai kungs, Alkadrai kungs, jūs paspējāt Lichtenbergers kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī gribu uzdot daudz jautājumus, centīšos pēc iespējas īsāk. kommt sie endlich. Zweitens, Giga. Mums eh, tika solīts eh, pētījums saistībā ar gigalaineriem. Eh, kad šis pētījums būs gatavs? Schon, uh, um, Neviens. Uh, deputāts informāciju nav saņēmis. Es ceru, ka mums būs prezentācija. Mums ir nepieciešams aplūkot, kādas būs sociālās izmaksas. Šis jautājums ir ļoti detalizēti jāaplūko. tam, lai varētu finansēt pamata darbības, pamata soļus, pirms šie gigalēneri tiek ieviesti. Tālāk pasažieru tiesības aviācijā. Mēs sākām diskusijas par eh, to, kas notiek, ja tiek atteikta iekāpšana. Tātad šī diskusija sākās iepriekšējā sasaukumā. Kā būs ar pārskatu? Man ir tāda sajūta, ka arvien vairāk cilvēku paceļ rokas un pasaka, ka pasažieru tiesības aviācijas sektorā netiek atbilstoši īstenotas tādā veidā, lai jūtami no tā iegūtu pasažieri. Tāpat arī pilotu nogurums viņu Eh, lidošanas, tātad darba laiks un atpūta. Arī tur ir nepieciešams atbilstošs līdzsvars. Arī tur, manuprāt, tika veikt kaut kāds pētījums, un mums to vajadzētu pārunāt komitejā, jo šis jautājums ir eh, ļoti, ļoti svarīgs. Tāpat arī skābekļa eh, pievadīšana nodrošināšana lidmašīnās Arī tas ir jautājums, kas ir jāpārnā. Kad uh, satiksmes kontrolas sistēmas attiecīgi tiks ieviests un darbosies? Jo, manuprāt, situācija tikai pasliktinās. Uh, Paldies! Man vienmēr pārsteidz, saka priekšstādātāja kungs, kā jautājumu uzdevēji burtiski sekundes uh, laikā spēj pabeigt savu jautājumu uzdošanu un iekļaujas laikā. Ajala Senders kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties ģenerāldirektoru kungam par eh, to, ka viņš ir ieradies un sniedzis informāciju. Es gribētu atgriezties pie aviācijas drošības un eh, pārkāpumiem, kas eh, šķiet notiek. Ir daudz labas gribas rīkoties, un šo jautājumu noteikti šo dosie vajadzētu saglabāt kā prioritāti. Es domāju, ka jāizvērtē mūsu mērķus 2010. gadam, un tad jākonstatē, kādā situācijā mēs esam. Eh, saistībā ar Galileo ir eh, paredzēti trīs eh, centri, vai jūs kaut ko zinat, vai jūs par tiem varat vairāk varat pastāstīt? Kārlis Van Mierts par to daudz ko bija teicis agrāk, un tā bija ļoti noderīga informācija. Es nezinu, kāda ir koordinācija šajā darbā. Daviņona kungs ieradās mūsu komitejā un runāja par uh, problēmām. Viņa stāstītais eh, šķiet loģisks. Es domāju, ka to jautājumu vajadzētu risināt tālāk koordinēt. Tālāk Āfrikas, Somālija, Eritreja. Kas tur notiek? Daudz dažādas problēmas, zivsaimniecība un tā tālāk. Tā ir kļuvusi par eh, lielu jūrniecības uh, transporta drošības pr problēmu. Kas notiek uh, transporta ģenerāldirektorātā? attiecībā uz ten transporta tīklu nākotni. Aviācijas jomā, jā, mēs runājam par uh, drošību, par veselību, par ērtībām, ir daudz un dažādi problēma, ar kurām saskars pilsoņi. Uh, šķiet, uh, ka tās nav pietiekami dziļi aplūkotas. Domāju, ka jāpārtrauc šāda virspusēja pieeja. Principā jautājums ir, kā regulācija tiek uh, īstenota. Es domāju, ka tieši to vajadzētu aplūkot un attiecīgi par to vajadzētu informēt, nodrošināt šo komunikācijas procesu. Jāpanāk, lai tas, kas tiek ieviests un lemts kopienas līmenī, lai tas tiktu arī īstenots. Ajāls kundze arī uh, pilnībā izslē, izsmēl savu runas laiku, atstājot vienu sekundi. Tālāk Fosters kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji, paldies mūsu viesim, uh, kurš ir ieradies uh, tik agri šajā jaunajā sasaukumā. Man ir divi komentāri. Pirmais. Pār diskusijām par šķidrumu pārvadāšanu lidmašīnās. Es domāju, ka galvenā kļūda bija tāda, ka maksimālais uh, daudzums uh, bija noteikts 100 uh, eh, ml, bet uh, mazākais iepakojums, uh, kas reāli pieejams veikalos, 125 ml. Es uh, katrā ziņā uh, netērētu savu laiku, lai organizētu debats par šo jautājumu. Tālāk tika minēts jautājums par uh, aviācijas katastrofām, nelēmas gadījumiem. Šis jautājums ir ļoti būtisks, ļoti sarežģīts. Mums Eiropā aviācijas uh, transports ir bijis ļoti drošs, tāpēc, ka mums bija Nacionālās uh, gaisa transporta drošības aģentūras, kuras nodrošināja ļoti caurskatām transporta veidu, un tādā veidā mēs vienmēr tikām informēti, sabiedrība tika informēta, ja notika kāds nelēms gadījums. Tāpēc, gribu teikt, man nav īsti skaidrs, eh, kādā virzienā komisija vēlas virzīties saistībā ar aviācijas drošības aģentūru, bet es esmu nedaudz, eh, tā teikt, nervozi satraukta, jo eh, šie katastrofu un nelēmas gadījumu izmeklētāji ļoti cieši jau sadarbojas ar ražotājiem, ar kompānijām. Kā es teicu, es šo jautājumu uztveru ļoti nopietni. Ir bijušas vairākas katastrofas pēdējo mēnešu laikā aviācijas jomā, un jautājums ir ļoti nopietns. Bet es gribētu redzēt, konkrēti dzirdēt, kāda ir komisijas nodoma. Paldies, uh, Kūnas kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, uh, Roitskungs par to, ka esat nospraudis mērķus, kā jūs to stāstījāt, ka jums ir šīs prioritātes. Bet, protams, tam visam ir nepieciešams finansējums. Mēs jau ar eh, šausmām esam konstatējuši, ka būs eh, līdzekļu samazinājums par 8,2% 2010. gadam. Pasaules ekonomika eh, cieš Uh, preču transports, tā apjoms samazinās, ir samazinājies. Domāju, ka budžets uh, transportam ir. Pom. Uh, būs zināms pārbaudījums, tātad vai mēs pie, saņemsim pietiekami daudz eh, finansējumu šim sektoram. Līdz 14. augustam mums būs iespējams iesniegt uh, konkrēts priekšlikums. Mēs katrā ziņā gribētu nodrošināt, lai mēs nonākam pie saviem mērķiem, lai mēs uzturētu transporta infrastruktūru tālāk. De Grandes Paskokungs. Paldies priekšsēdētāji. Paldies uh, eh, Roģiskungam Jūs eh, stāstījāt par daudziem un dažādiem projektiem. Es gribētu izteikties pavisam īsi. TNT bija tāds īsts eh, sapnis. Eh, tur bija paredzēti 20 miljārdi eiro, tagad mēs saņemam tikai 8. Tiek pārskatīts, pārskatīt atbild, atbildības struktūru šajā projektā ir paredzēts uh, finanšu perspektīvu vidustermiņu pārskats. Kas notiks ar šiem 30 uh, prioritāriem projektiem? Mēs šeit runājam ne tikai par diviem uh, svarīgākiem projektiem, bet laikam par trījiem. Kā tad uh, ir ar šo trešo un visbeidzot? Uh, Jautājums par aviācijas sektoru un šo pirms iekāpšanas uh, skaneri, vai vajadzētu turpināt šo projektu, vai to būtu jāvirz uz priekšu. Paldies, De Grandes Pasko kungam un tagad vārds Liberatskī kungam. Paldies, priekšsādātāji. Ģenerāla direktora kungs gribētu jums pateikties par to, ka pirms vēlēšanām jūs pavadījāt veselu dienu un jūs eh, debatējāt ar eh, Eiropas transporta un kravu pārvadātāju operatoriem. Šis ir sarežģīts darbs, un man interesē tas, ko jūs paredzat darīt tālāk, lai šo darbu kaut kādā veidā atvieglotu. Jaunajās dalībvalstīs liela daļa kohēzijas fonda līdzekļi tiek tērēti uh, transporta infrastruktūrai. Bet apropriāciju reālā izmantošana, cik es saprotu, ir zema un daudzi projekti atpaliek no grafika. Kā jūs domājat, varbūt mūsu komitejai un jūsu ģenerāldirektorātam vajadzētu iesaistīties? Varbūt mums vajadzētu pārņemt no reģionu ģenerāla direktorāta šo jautājumu un vajadzētu reāli pāraudzīt šo situāciju. Paldies priekšsēdētāji, ceru, ka es iekļāvos laikā. Jā, tagad uh, vēl Kansienkungs, Tikau kundze un Bilbeo kundze. Kansienkungam vārds. Grazie, prezidente, grazie, direktore. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, uh, ģenerāldirektora kungs. Man ir pāris tehniski dabas jautājumi. Viens par drošību. Jūs jau izziņojat, ka 8. septembrī ir paredzēta konference. Un uh, pēc tam turpināsies darbs. Vai komisija ir nākusi klējā ar kādiem ārkārtas pasākumiem, ņemot vērā tās katastrofas avārijas, kas ir notikušas? Un kā tas tiks ņemts vērā turpmākā programma plāna izstrādāšanā, budžeta izstrādē, tentē ietvaros. Es redzu, ka ļoti nedaudz projekti ir izvēlēti, ļoti daudzi noraidīti, vai tā teikt, svītrot no šī saraksta ar dažādiem standarta pamatojumiem un atrunām. Vai šie projekti ir noraidīti budžeta apsvērumu dēļ, vai arī šos projektus būs iespējams kaut kādā brīdī atkal turpināt? Jo es domāju, ka ņemot vērā ekonomisko situāciju, 2009. un 10. gadā šie projekti būs ārkārtīgi būtiski, tie būs ļoti svarīgi ekonomikas tālākai atvesļošanai. Mēs, um, mēs saņemam 10-20% uh, no Eiropas kopienas finansējuma, kas ir milzīga daļa vai mēs, kā es teicu, varēsim turpināt tos projekts, kas šobrīd tiek noraidīti. Paldies, tikā kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Mans jautājums ir sekojošs. Kādas ir tendences kopīgajā jūrniecības politikā? Un runājot par dzelzceļiem, mēs zinām, ka infrastruktūras attīstīšana balstās uz lielām investīcijām. Dalībvalstīm un uzņēmumiem šajos krīzes apstākļos ir grūti nodrošināt nepieciešamo finansējumu. Tā tad kādus pasākumus jūs veicat, lai atbalstītu infrastruktūras attīstīšanu? Šeit es runāju par visiem transporta veidiem. Un vēl viens pēdējais jautājums varbūt būtu noderīgi mums visiem, ja mēs varētu saņemt informāciju par to, kādā stadijā šobrīd ir sarunas par vienošanām ar trešajām valstīm transporta jomā. Mums ir mandāts sarunu vešanai, mums ir padoms lēmums, bet būtu noderīgi saņemt informāciju par šo darbu. Šeit es konkrēti runāju par eh, vienošanos eh, gaisa pārvadājumu, gaisa satiksmes jomā ar Meksiku. Paldies tikau kundzei. Bilbēo Barandikas kundzei vārds. Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām es gribētu uzrunāt Roitas kungu. Eiropā mēs uh, esam uh, finansiālas krīzes uh, apstākļos. Jūs minējāt vairākus uh, projektus, kas virzās uz priekšu, un tas ir labi, bet uh, Domāju, ka ir viena lieta, ko vajadzētu darīt. Šorīt mēs dzirdējām, ka ir liels uh, budžeta samazinājums, bet es neesmu neko redzējusi nekādu šī budžeta samazinājuma ietekmes analīzi. Kā tas viss uh, ietekmēs pašreizējo krīzes situāciju? Jūs runājat par uh, šīm prioritātēm. Bet, kā es teicu, mums nav komisijas analīze par to, kāda varētu būt šo Uh, projektu ietekme uz Eiropas ekonomiku. Es domāju, ka mums vajadzētu šādā virzienā virzīt savu domāšanu, kāda būs projekta ietekme. Varbūt vajadzētu izme, izveidot konkrētu komiteju, kas aplūkot, izvērtāt šo projektu ietekmi uz pašreizējo krīzes situāciju. Un ņemot vērā pašreizējos apstākļus, es domāju, ka mēs nedrīkstētu domāt par šādu projektu apturēšanu vai uh, izslēgšanu no saraksta, no finansējuma saraksta. pašreizējos apstākļos mums pēc iespējas vairāk vajadzētu darīt, lai mēs koordinēti pieņemtu lēmumus par šiem projektiem. Šodien mēs komitejā šeit eh, jau runājām un dzirdējām par eh, direktīvu par inteliģentām transporta sistēmām, bet es domāju, ka mums ir nepieciešams koordinēt eh, šīs direktīvas saturu. Tas ir jākoordinē un jāsaskaņo ar tiem projektiem, ko jūs šodien minējāt. Trešām kārtām. Runājot par komisijas priekšlikumiem, domāju, ka ir nepieciešams konkrēts darbs, centieni, lai liktu dalību valstīm veikt inovācijas, lai mēs reāli samazinātu CO2 izmešus un lai valsts cik tiešām vairāk pāriet uz ekoloģiskāku, vidē draudzīgāku enerģijas veidu izmantošanu. Tas būtu kaut kas priekš nākotnes, dažādi inovatīvi projekti. Dalībvalsts šobrīd šķiet iet pretējā virzienā, pašreizējos ekonomiskās krīzes apstākļos virzība ir pilnīgi pretēja. Tātad šāda veida projektiem un izdevumiem uh, līdzekļi netiek paredzēti. Runāt par jūras jūrniecības drošību, es domāju, ka Somālija ir viskarstākais punkts. Mūsu kuģi no, no, no Basku zemēm iet tieši pa šiem jūras ceļiem, un tātad šī problemātika mūs ļoti skar. Paldies, Belbēl Brandikas kundze un uh, Roitas kungs tagad vārds jums. Daudz jautājumu ir uzdot, īpaši daudz laika atbildēm jums nav, tā tad uh, arī šis āmurītis zināmā mērā attiec uz jums, bet es dodu jums tagad vārdu. Much, Paldies, priekšsēdētāji. Man tiešām ir daudz lielāks draudz no šī āmurīša nekā jebkuram no deputātiem, kurš uzdeva jautājumus. Bet mēģināšu tomēr īsti atbildēt un ātri. Tādu vispārīgāku atbildi varētu sniegt vispirms. Izteikšos ļoti skaidri. Manuprāt, Eiropas komisija un šī komiteja strādā kopā, lai izcīnītu vairāk naudas infrastruktūrai. Mums jādara tā, lai investīcijas ne tikai šajā finanšu plānošanas posmā, bet arī citā tiktu paplaši, palielināts, lai finansējums būtu lielāks, jo mums trūkst investīciju transporta infrastruktūrā. Zaļā grāmata par transeiropas tīkliem ir par to, ka mums jāsagatavo nākotnes debatas par investīcijām infrastruktūrā. Un starp citu, šīm investīcijām ir jābūt inteliģentām, labi pārdomātām. Jo, kā, kā, kā es saprotu šo te inteliģento infrastruktūru? Tādu, kas ļautu mums samazināt eh, siltumnīcas gāzu emisijas, kas ļautu efektīvāk izmantot sistēmu. Tie ir ļoti būtiski parametri transporta politikas nākotnē. Uh, par kuriem jārunā gan šajā parlamentā, gan komisijā. Priekšsādātāji, es jau diezgan tālu esmu novirzījies no sev atvēlētā mandāta, tādā ziņā, ka es esmu ierēdnis, neesmu politiķis. Es esmu komisāra, eh, komisijas viceprezidenta Tajānī pakļautais darbinieks. Jūs, tikā, jūs uzdevāt ļoti daudz jautājumus par nākotnes transporta politiku, uz kuriem es nevaru atbildēt, jo par tiem lems politiķi, komisāru kolēģi. Mēs, protams, un jūs sniegsiet viņiem padomus par šiem jautājumiem, taču galīgais lēmums ir viņa lēmums. Pēc tam mēs atkal aizstāvam šos lēmumus. Tātad es zināmā mērā nevaru atbildēt uz veselu virkni jautājumu, kas šeit izskanēja. Protams, ka es varu jums paskaidrot, kādas instrukcijas man ir dotas šobrīd. Bet, protams, es uzklausu to, ko jūs sakāt, un arī nodošu to tālāk komisijas viceprezidentam Tajānī, jo tas viss ir ļoti svarīgi, ka šeit izskanēja. Mēģināšu iziet cauri vairākiem konkrētiem jautājumiem. Par normatīvajiem aktiem, par to dimensiju, par tehniskajiem aspektiem, par automobīļu tehnisko apskatu. Tā, tie ir tiešām likumdošanas akti, par kuriem spriedīs nākamā Eiropas komisija, nevis patreizējā. Tik uzdots jautājums par rīcības plānu un par sešiem mēnešiem kas tiek atvēlēti lidostām. Elka Dravikungs šo jautājumu es varu atbildēt jums vēlāk, kaut kad jums vienam pašam individuāli varētu to sniegt, bet ne šobrīd. Skaidrs ir tas, ka mēs turpināsim cīnīties par ārējo izmaksu iekļaušanu tiešajās izmaksās. Lichtenbergers kundze, esmu dzirdējis, ka Patriks Gudū ieradīsies Eiropas gaisa drošības aģentūra. Tieši šī aģentūra izteica rekomendācijas par eh, bērnu, par ierobežojumiem attiecībā uz bērniem. Tā kā Patriks Gudu, kad ieradīsies jūsu komisijā, varēs sniegt atbildes uz jūsu uzdotiem jautājumiem. Tas, ko es esmu lasījis, viss ir atspoguļots uh, plašsaziņas līdzekļos. Tāda ir mana avota, un citu nopietnāku avotu man nav. Pilnībā piekrītu jums. Kopā ar Patriku Gudu pagājušo nedēļu bijām ASV. Mēs runājām par pilotu nogurumu. Ir veikts pētījums, kur rezultāti būtu jāņem vērā. Bet atkal jāsaka, te ir nepieciešams likumdošanas akts, kuru izstrādās uh, nākamā jaunā komisija. Ajala Senders kundze, mums joprojām ir priekšlikums par pārrobežu noziegumiem un pārkāpumiem. Šis priekšlikums tiek veidots šobrīd. Cerēsim, ka Lisabonas līgums tiks pieņemts, un tad mēs šo jautājumu varēsim risināt savādāk. Par Galileo varu apstiprināt, ka Es piedalījos nolīguma parakstīšanas sarunās, un tur tiešām bija runāts par to, ka trešais centrs varēs sākt darbu tad, kad sāks darboties Galileo pro programmu. Šeit ir jautājums par izmaksām un kas tās seks. Bet vienošanās par trešo centru pilnīgi skaidri tik noslēgta. Es atvainojos, varbūt neskaidri izteicos par koordinatoriem runājot. Jūs redzējāt iepriekšējā sasaukuma laikā priekšlikumu. To apstiprinās šī komisija. Sekikungs tiks iecelts par jauno koordinatoru kā jūs pareizi teicāt. Es ievadrunā teicu, ka divi koordinātori netiks nosaukti, jo, di diemžēl, Van Mieta kungs ir miris un Balāš kungs atkāps no šī amata. Par sarunām ar trešajām valstīm Domāju, ka mums ir ļoti laba praksa jau izveidojusies, kā mēs informējam jūs par šīm sarunām. Tā arī turpināsim rīkoties. Es tagad nestāstīšu par to, kā norad sarunas ar Meksiku. Veiksmīgi pabeidzām sarunas ar Kanādu, ir uzsācies otrais posms sarunās ar ASV. Šobrīd notiek sarunas ar Balkānu valstīm. Un es domāju, ka mēs regulāri jūs informēsim par šo jautājumu tik augundzi. Bilbao kundze. Nesāciet man jautāt par atjaunīgiem energoavotiem, jo tad es runāšu vismaz stundu. Principā jā, piekrīt jums. Mums tiešām ir jāaicina ieviest dažādas inovācijas, inovācijas un vēlreiz inovācijas. Gribētu vēl teikt tā, ka mūsu ģenerāla direktorātam ir ļoti laba pieredze ar zinātnes e, struktūru iesaistīšanu konkrētos projektos. Un rezultāti ir tādi kā Galileo, gaisa satiksmes menedžments. Tie ir tikai daži piemēri, kur mēs kā ģenerāldirektorāts pirmkārt esam sākuši ar zinātnisku projektu un šobrīd ieviešam tehnoloģiskās inovācijas plašā mērogā Eiropas Savienībā. Tātad pieredze ir ļoti laba. Tā rāda, kā mēs arī ar jums kopā sadarbojamies transporta sektorā. Tālāk, Fosters kundze. Pilnīgi piekrītu jums, ka katastrofu izmeklēšanas jomā ir jāsaskata atšķirības starp to iestādi, kas izsniedz licences, un tām iestādēm, kas izmeklē katastrofas. Es domāju, ka mēs pilnīgi pareizi esam apzinājuši atsevišķi vājās vietas Eiropas informācijas sistēmā. Bet nedrīkstam jaukt šo divu struktūru dažādās lomas. Ir nepieciešama neatkarīga katastrofa izmeklēšanas struktūra un šo struktūru tīklojums Eiropā, par ko šobrīd tiek domāts. Priekšsēdētāji, man liekas, ar to es varētu arī beigt. Es jums stāstīšu par konkrētiem jauninājumiem ten tīklu jomā, par uh, atja par ekonomikas atvesļošanas plānu koordinātoru tikšanās laikā, bet pagaidām visiem deputātiem liels paldies par interesantiem jautājumiem, par jūsu ieguldījumu. Jūs komentāri noteikti tiks nodoti komisijas viceprezidentam Tajānī. Paldies! Uh, paldies, Roita kungs! Kā jau jūs pareizi teicāt, tūdaļ sāksies koordinātoru sēde. Man nav nekādu citu jautājumu, kurus es gribētu jums likt priekšā. Gribu tikai atgādināt, ka nākamā transporta komitejas sēde notiks 1. septembrī. Tā ir otra diena, pulksten trijos pēcpusdienā. Un uh, šī sēde turpināsies 2. septembrī. Tad pie mums ieradīsies arī ģenerālsekretārs. Lielas paldies par ierašanos šajā sēdē šī sēde līdz ar to arī beigusies. Paldies arī tulkiem. Koordinatoriem atvēlu 5 minūšu pārtraukumu un pēc tam sāksim koordinatoru sēdi bez 20.